Labdien, godātie deputāti! Labrīt visiem! Ierosina sākt darbu. Gribētu iesākumā norādīt, ka visi dokumenti, kas tiks prezentēti šeit, ko liks mums priekšā eksperti, kas šodien uzstāsies, izņemot Stefanu Lefolu dokumentu, kas, protams, ir mūsu referents, visi šie dokumenti ir pieejami. Tie visi tiks jums izsūtīti pa ēpastu. Šodien ir ārkārtīgi nozīmīga diena, jo skatām jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecību klimatu pārmaiņu kontekstā. Tie ir jautājumi, kas mums ir īpaši nozīmīgi. un domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka, lai gan lauksaimniecība varbūt ir daļa no problēmas, tāpat laikā lauksaimniecība varbūt arī daļa no risinājuma. Tāpēc gribu sveikt mūsu vidū uh, ekspertus, ko esam uzaicinājuši izteikties. Es zinu, ka daži no jums uh, bija gatavi uzreiz doties tūkstošiem kilometru, lai ierastos šeit un piedalītos debatēs. Un tāpēc gribu jums visiem pateikties par šo entuziasmu visas komitejas vārdā. Klimata pārmaiņas ir jautājums, kas būs viens no svarīgākajiem mūsu darba kārtībā, un tas būs jāskata arī kopējās lauksaimniecības politikas, jeb KLP kontekstā. Un tieši tāpēc mums jau tagad jāsāk domāt, ko darīt kā rīkoties tā, lai samazinātu siltumnīca efektu izraisošo gāzu efektu, lai veicinātu pārmaiņas lauksaimniecības praksē un lai palīdzētu videi, aizsargātu to kā arī lai palīdzinātu samazināt CO2 izmešus. Svarīgi sākt diskusijas jau šobrīd. Tajā pašā laikā, kamēr norisinās pārdomu process, domājot par kopējās lauksaimniecības politikas pārveidu un reformēšanu. Klimata pārmaiņu faktors šai politikā nav bijis pietiekami ņemts vērā, kā mēs labi zinām. Un tāpēc ir vajadzīgs šis KLP pārskatīšanas process. Tāpat laikā, ņemot vērā, cik milzīgs ir klimata pārmaiņu apkarošanas uzdevuma apmērs, lauksaimniecības un lauksaimniecības loma mūsu sabiedrībā, pārdomām jāno, jānorisinās ļoti pamatīgi. Mums jāpārliecinās, ka, pieņem, ka nodrošinam arī atbilstīgos finanšu resursus jaunajai KLP. Un tāpēc ar lielu prieku Došu tālāk vārdu Stefanam Lefolam, kas ir mūsu referents. Priekšsētāji, kungs, tāpat kā jūs vēlos pateikties visiem tiem kolēģiem, kas ir ieradušies, un e, īpaši mūsu ekspertiem, lietpratējiem, kas ir ieradušies, lai diskutētu ar mums kopā. Kā tikko priekšsēdētājs teica, es domāju, ka klimata pārmaiņas un uh, Planētas sasilšana ir um, jautājums, kas uh, politiski ir ļoti jūtīgs, it īpaši pēc Kopenhāgenes uh, tikšanās neveiksmes. Es saku neveiksmes, un tajā pašā laikā es domāju, ka Kopenhāgene būtu bijusi nozīmīgs uh, un pozitīvs brīdis, kad kopā lielās valsts pasaulē, tās tomēr tikās pie viena galda, varēja runāt par šo jautājumu un vērtēja Mm, sasilšana kā problēma, ar kuru jāstrādā. Risinājums netika atrasts. Netika, nenotika tāda vielošanās, bet nu, vienošanās ir sasniegt par to, ka attīstītās valsts un Eiropa ir to daļa, bet arī jaunatīstības valsts un valsts ar daudz uh, sološu ekonomikas attīstību, kas ir ļoti ātra. Tās visas kopā ir uh, apzinājušās uh, ka ir nepieciešams strādāt, lai eh, rastu risinājumus pret klimaiņu pārmaiņām. Šajā ietvarā lauksaimniecība, kā jau tika teikts iepriekš, ir no vienas puses aktieris kā visi citi, kas ir iemesls arī eh, klimata pārmaiņām, bet eh, rīt tam jābūt arī ir tādam aktori, aktierim, kas var uh, dot risinājums, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un sasilšanu. Tas ir tas pirmais, tā pirmā ziņa, kas ir uh, nozīmīga. Īpaši tas, ka lauksaimniecība jau tās, teiksim, tās dabas dēļ, tās uh, ciešās saiknes ar uh, augsni, ar visu dzīvo, ir uh, būtisks, būtiskākais aktieris, kuram uh, ir jāstrādā, kas strādā mainās un maina mūsu uh, modeli un maina modeli, kāds ir bijis līdz šim. Es to saku tādēļ, ka uh, klimata pārmaiņu jautājums ir uh, ne tikai jautājums par grādu plus vai mīnus, ko nosaka mērķi. Es domāju, ka tas ir globālāks jautājums, tā ir ideja, kāda ir 21. gadsimta sākumā apzināties, kā dabas resursi, arī fosilās enerģijas krājumi tie visi ir ierobežoti. Ja līdz šim brīdim bija iespējams domāt, ka var attīstīties patērējot, uh, tikai patērējot uh, šos visus resursus, tad šodien jāapzinās, ka tos ir jāpārvalda un arī jāierobežo mūsu ietekme uz uh, vidi, ja mēs vēlamies garantēt uh, nākotni e, paaudzēm, kas būs pēc manis. Nu, tas ir praktiski tas būtiskākais klimata pārmaiņu jautājumā. Ir nepieciešama pasākumi, ir nepieciešams idejas, ir nepieciešama uh, apziņa, ka mēs nevaram uh, turpināt attīstību, izpostot uh, sabalansēt attīstību visā pasaulē. Tas ir tas būtiskākais, un tas iesper pilnīgi visus citus jautājumus. Piemēram, arī ūdens jautājumu. Tas būs ļoti būtisks nākotnē. Es domāju par augsni. Uh, Mēs zinām, ka tā cieš no attīstības dažiem modeļiem, no uh, sausuma, uh, no citām problēmām. Tās ir jomas, kurās ir uh, jārēģē gan caur lauksaimniecību, un jaunās politikas uh, ietver visus šos uh, jautājumus. Un tagad par atbildēm un par saiknēm. Tātad pirmais, uh, pirmā piezīme, ko es gribētu izteikt. Es gribētu, lai Es mēģinātu rast pasākums uh, šim kultūras izmaiņas jautājumam, lai varētu pievērsties visiem šiem jautājumiem. Līdz šim brīdim un lauksaimniecības komiteja Eiropas parlamentā izskata vidas un lauksaimniecības jauka, jau, uh, jauks, jautājums nodalot problēmas. Katrai problēmai viena direktīva. Direktīva par pesticīdiem, direktīva par augsni, direktīva par ūdeni direktīva uh, par dzīvnieku labturību, par to mēs runājām vakar, un katreiz ir direktīva ar administratīvo ietvaru, ar noteikumiem, kas ir jārespektē un tā tālāk. Un tās uh, turpina mm, papildināt vienotru un uh, kopumā mērķi tad nav salasām tie, kas ir noteikti un ir praktiski neiespējami iesaistītiem un ražotājiem tikt skaidrībā. Tātad mana ideja ir tāda, ka mums ir jāmaina veids, kādā mēs pievēršamies šiem jautājumiem, lai skatītu tos globālā plāksnē. To sauc šo sistēmisko pieeju. Lauksaimniecība ekosistēmā ir sistēma, kas ir jāskata tās globālā uh, redzējumā. Un nevaram skatīties jautājumus vienkārši vienu pēc otru un rakstīt direktīvas, kurās ir tik daudz administratīvu jautājumu, kas jāpilda. Tas, ko es piedāvāju šajā ziņojumā, ir šāds skatījums. Proti, pirmo reizi mēģināt skatīties diskusiju un veicināt diskusiju, kas būtu globāla. Sasilšana lauksaimniecībā liek mums domāt par diviem elementiem kā mēs varam mazāk patērēt un mazāk radīt CO2 izmešus. Tas ir, tā ir pirmā pieeja, lai sāktu diskusijas. Un otrais, kā lauksaimniecība var eh, pati fiksēt un noteikt eh, oglekļa vai eh, siltumnīca efekta izraisošo gāzi izmešas un kā tos samazināt. Tās ir divas ļoti jocīgas, divas ļoti būtiskas joms. Tātad no vienas puses siltumnīcas efekta gāze un no otras puses mēģinam fiksēt šo gāzi daudzumu un attiecībā uz augsni. Jāsaka, ka augsne Eiropā ir tāda, ka tajā ir 72 tonnas. Uh, kas, tātad, protams, um, tas ir ļoti liels daudzums no uh, visa daudzuma CO2 iznešiem. Kādēļ es saku, ka ir nepieciešams tāds uh, sistēmas pieejas uh, princips? Mums no vienas puses jārod iespēja mazāk patērēt, mazāk radīt izmešus, tam ir jārot, jābūt mērķim, bet jāsaglabā arī augsne jo šī uh, oglekļa uzkrājuma augsne ir ļoti būtiska, kā jau es teicu, un jārunā arī par oglekli. Un katrā gadījumā jāsaglabā šāda attīstība. No otras puses jāmēģina pārdomāt, jādomā domāt, kā mēs vislabāk varētu uh, izmantot dabu. To, ko tā mums dod. Es uh, konkrēti domāju par saules enerģiju, par fotosintēzi, uh, jo fotosintēze Tas nav nekas tāds neliels un neievērojams. Tas ļauj uh, saules enerģiju transformēt biomasā, uh, bi, uh, degvielā, dot dzīvi. Uh, tā atļauj vispār dzīvē attīstīties uz uh, mūsu zemes. Tas ir patiesi ļoti nozīmīgs jautājums. Un tas, ko es piedāvāju manā ziņojumā, ir tas, ka lai visi elementi tiktu skatīti, un tas ļautu mums uh, No vienas puses mazāk patērēt fosilos energonesējus un no otras puses samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešus, lai mēs eh, varētu arī uh, eh, uh, eh, CO2 uzglāt, uzglā, uzglā, uzglabāt un uzkrāt uh, augstnē. Viss tas, kas tika teikts iepriekš, ārkārtīgi daudz jau ir izstrādīts. Un šīs diskusijas veidā mēs mēģinām to sagrupēt un, un tādu lielāku jēgu tam piešķirt. Un zinu, ka daudzos jautājumos daudz kas ir rakstīts un tiek mēģināts piešķirt tādu globālu pieeju lauksaimniecības jautājumam. No vienas puses bioloģiskā veidā tā eksistē, tā jātīst tālāk, bet mēs nevaram būt tikai tā strādāt, ka tikai vienu jautājumu mēs fiksējam. Mums jāskata viss kopā. Uh, Mums ir jānodrošina lauksaimniecības pārēja no konvencionālā uz jaunu attīstības, jaunu ražošanas modeli, kas atbilstu vides kritērijiem. Un uh, pilnīgi skaidri teikšu, kas uh, uh, dod arī uh, ekonomisku aspektu mūsu uh, pārdomām. Uh, jo e, šādā veidā mēs visu aktivitāšu kopumu vērtējam. Tātad daži e, priekšlikumi, daži elementi, kas būs diskusijās, un mēģinājums pārgrupēt visu to, atvērt perspektīvas, raudzīties uz jaunu politiku. Jo galu galā, ja mums ir šī vēlme, tad tas ir jāpārneš uh, lauksaimniecības politikā, kas ļautu šo pārēju patiesi īstenot, kas ļautu atzīt uh, lauksaimniecības loma ne tikai sociālā ziņā, kā teritorijas apstrādi, kā daudzveidību, gan uh, lauka ainavē, gan arī uh, vidusveidā un arī par biosfēru jārunā. Uh, runā. Tā praktiski nodrošina dzīves eksistenci pasaulē. Tā ir, tas ir tas būtiskais jautājums. Es esmu daudzus elementus izskatījis, un es zinu, ka mēs runājam par bioloģisko lauksaimniecību, par jaunajām tehnoloģijām, par jaunajiem diskusiju veidiem. Daži eksperti ir ieradušies, lai parādītu, kādas ir šīs jaunās tehnikas, kas ļauj kombinēt trīs, četras elementus, par kuriem es runāju, proti uzglabāt CO2, uzkrāt oglikt augsnē, aizsargāt dabas resursus un mazāk patērēt fosilos degvielas. Saraksts ir garš. Un es domāju, ka uh, raugoties uz šo planētas sasilšanas jautājumu, mums ir jāpievēršas idejām, kā uh, ieviest ekoloģiski, ekonomiski un sociāli efektīvāku lauksaimniecību. La, un Eiropai ir jābūt uh, vadošā loma šai jautājumā. Mēs zinām, ka pārtiks jautājums ir ļoti nozīmīgs. Miljards cilvēku cieši no bada. Vides jautājumi ir uh, ļoti nozīmīgi, kā Kopenhāgnā redzējām. Uh, no vienas puses sausums, no otras puses vētras, lauksaimnieciski izmantojamās zemes samazināšanās visā pasaulē, kas nozīmē, ka mums Eiropiešiem, mēs esam lauksaimnieki Un mums ir vēsture, izglītība un iespējas, mums ir pētnieki, mēs esam spējīgi īstenot uh, zinātnes atziņas. Es domāju, ka šī pāreja no Eiropas uh, izveidos uh, piemēru visas pasaules apmērā. Paldies jums par uh, vārdu. Lielas paldies, Stefan, saka priekšādātājs. Tiešām liels paldies par savu ieguldījumu šajās debatēs, par šo pārskatu, ko sniedzāt par visu situāciju, par ievadvārdiem šajā konkrētajā tematā. Un tagad tālāk dosim vārdu mūsu ekspertiem. Pirmais uzstāsies Donalds Raikovski. Viņš ir augsnes pētniecības speciālists no ASV, lauksaimniecības ministrijas, un viņš runās par to, kā mums jāuzlabo oglekļa saglabāšana uztveru un saglabāšanu un kādi politikas pasākumi varētu būt ar to saistīti arī šeit Eiropas Savienībā. Lūdzu, Rekoski kungs. Paldies priekšādātāji. Augstu vērtēju tos ievadvārdus, ko izteica Lafola kungs. Viņš šos faktus arī pareizi minēja. Viss bija tieši kā kolaks uz acis. Un tas man liek saprast, ka lūk, arī šeit jūs ļoti labi saprotat, cik nepieciešama ir vajadzīga informācija, kā cīnīties pret glob kli globālajām klimatu pārmaiņām. Tas ir globāla rakstura jautājums, un līdz ar to ir vajadzīga ilgspējīga lauksēmniecība. Mums jādomā par tautsēmniecību, jādomā par pārtikas apgādes drošību, jādomā par klimatu pārmaiņu aspektiem, atjaunīgajiem bioenerģijas resursiem, un ASV mums ir ļoti liela atkarība arī no ārvalstu naftas. Visi šie seši punkti, ko esmu šeit uz, ko minējis, ir globāla rakstura problemātika, un tie, manuprāt, visi ir saistīti ar augsnes oglekli un tā pārvaldību. Viens no piemēriem ir projekts, kas izveidots arī šeit uh, Eiropas Savienībā. Ilgspējīga lauksaimniecības un augstas uzglabāšanas projekts. Un tas ir saistīts ar augstnes auglekļa pārvaldību, un tas mums jāveic pēc iespējas augst labākā veidā. Ilgspējīgai uh, pārvaldībai ir vajadzīgs uh, cikls. Kā jau Lafolkungs minēja, lielākā daļa no oglekļa tiek uztverts fotosintēzes procesa rezultātā, pēc tam tas tiek izmantots pārtiks apgādai Un tagad mēs daļu no šīs enerģijas vēlamies izvēle, iz, izmantot arī kā bioenerģiju. Process pretējā virzība ir elpošana, kur mēs izmantojam šo materiālu, lai radītu enerģiju, un uh, līdz ar to varam turpināt savas parastās funkcijas. Šī procesa rezultātā enerģija tiek atbrīvota, bet visas šīs funkcijas ir saistītas ar oglekļu pārvaldību. Šai pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kas mirst badā, ir klimata pārmaiņas, kas apdraud planētas pastāvēšanu, esam noraizējušies par bērnu nākotni. Un gal galā iespēja mums ir būs tikai viena. Iespēja stiprināt šo sistēmu, un mēs to saucam par saglabājošu lauksaimniecību, un tā ir atkarīga no augsnes, no, no dzīves augsnes, kas savukārt tālāk atkarīga no augsnes oglekļa, un tāpēc galvenais elements šajās lauksaimniecības sistēmās ir ogleklis un tā pārvaldība. Ogleklis, kas atrodas stūpi augsnes virsējās kārtas. Mēs visi vēlamies augstu līmeņu dzīvi, vēlam, tāpēc esam atkarīgi no ekosistēmas pakalpojumiem visi šie pakalpojumi nāk saglabājušās lauksaimniecības rezultātā, un tas savukārt nozīmē mazāk intensīvu kultivēšanu. Un šeit jāno par augsnes organisko oglekli. Šajās sistēmās eh, mēs uzskatām, ka vajadzētu pēc iespējas minimāli kultivēt augsni, pēc iespējas mazāk to traucēt. Domājam, ka vajadzētu eh, vērst uz atpakaļ, atpakaļ ražu rotāciju, kultvēšanas rotāciju, un e, tas viss saistīts ar oglekļa pārvaldību šajās sistēmās. Es gribētu, lai jūs saprastu, ka ogleklis ir, ir tas pats, e, kas uzsāk šo saglabāšanu. Tad, kad skatāmies uz biomasu, mēs domājam par, tas ir ogleklis, kad runājam par zemes eroziju. Tas viss saistīts ar oglekli, kad skatāmies uz uh, Eh, atkritumu novadas sistēmām arī tas viss saistīts ar oglekli. Mums jāsaprot, ka saglabāšana ir pirmais solis ceļā uz oglekļa pārvaldību. Un tas var ļoti labi mums palīdzēt cīņā pret klimatu pārmaiņām. Ogleklis mums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir šāda trīstūra paš, pašā centrā. Tātad šis trīstūrs bioloģiskais, fiziskie un ķīmiskie procesi, un tā visa centrā ir ogleklis. Tie mums ļoti svarīgi. Un, lai šīs kritiskās, izšķirīgi svarīgās augsnes funkcijas saglabātu, mums atbilstīgi jādomā par oglekļa koncentrāciju. Oglekļa cikls ir pašos pamatos mūsu dzīvē, mūsu iztikai, lai nodrošinātu pārtiku iedzīvotājiem, bet tāpat laikā jādomā arī par dabu un jādomā arī par augsnes tālāku labklājību. Mēs, lauksaimnieki, esam atbaldīgi par saules, augsnes, uh, un ūdens resursu izmantošanu, lai optimizētu fotosintēzes procesu un lai savāktu enerģiju mūsu pašu vajadzībām, kā arī lai saglabātu augsnes mikrobioloģiskās kvalitātes. Un šie abi procesi, ko mēs lauksaimniecībā varam pārvaldīt, ir fotosintēze, kā es teicu, un šī elpošana, respirācija. Un mūsu izaicinājums ir rīkoties pietiekami atbildīgi, vienlaicīgi ļaujot arī nodrošināt iztiku ar vien pieaugošiem iedzīvotājiem skaitam. Tālāk varam skatīties uz augu kā uz, uz oglekli. Un tad mēs mazliet savādāk paskatīsimies uz šo saglabāšanas procesu. Parasti uh, augus veido 45% ogleklis, un tas, zināmā mērā, augam dod spēku. Mēs varam šeit saglabāt uh, karbonu, varam to, uh, oglekli varam to uztvert, varam, uh, zināmā mērā, tādējādi saglabāt arī enerģiju, un tas ir kā pārtiks avots priekš mums. Augsnes uh, oglekļa devums ir ļoti svarīgs ilgspējīgas sistēmu veidošanā. Ekosistēma pakalpojumu un vidas aizsardzība ir visas saistīta ar oglekļa pārvaldību. Un visi šie procesi kopumā ļauj mums uzlabot arī dzīves kvalitāti, dzīves līmeni. Un tad, kad domājam par šo augu, nevaram domāt par lūk augu atkritumiem vai kaut kādu pārpalikumu. Nē, tas drīzāk ir šis ogleklis, par ko mums jāņem, jāņem vērā. Kad izmantojam šos resursus, kad vēlamies pārvaldīt lauksaimniecības resursus, tad ekosistēmas pakalpojumi viss ir saistīti ar oglekļa ciklu pārtiku, dzīvnieku lobarību, šķiedrām un tagad arī biodegvielu. Visus tos regulē karbo, oglekļa cikls. Un jo labāk mēs šo ciklu pārvaldīsim, jo labāk mēs radīsim šo planētu nākamajām paudzēm. Sastībā ar saglabājošo lauksaimniecību ir bijušas plašas debats par to, kādus labums varētu uh, asociēt ar šāda veida praksi. ASV un Kanādā publicēta pētījuma, kur teikts, ka oglekļa eh, saglabāšana, nodalīšana notiek virsējos augstnes slāņos. Uh, Bet es gribu arī pastāstīt, ka ir ļoti atšķirīgi augsnes veidi. Mums ir 60 tūkstoši atšķirīgi augsnes tipu, un tāpēc ir ārkārtīgi grūti sal veikt salīdzinošus rādi, īstenot salīdzinošu rādītājs starp dažādiem klimatiem. Galvenie virzītājs spēkiem, kurā bioloģiskajā sistēmā ir temperatūra un lietus daudzums, ko saņem augsne kas raksturīgi katrai konkrētajai ekosistēmai. Un jūs redzat, ka pat vidējām vērtībām arī šeit ir milzīga atšķirība mazākajos un augstākajos rādītājos. Tāpēc zinātniekiem ir kārtīgi grūti, ļoti sarežģīti nākt klajā ar konkrētajām projekcijām, prognozēm. Uh, Bet tāpat laikā šīs uh, ekosistēmas pakalpojumi mums ir jāizpēta un jānoskaidro katram konkrētiem augsnes tipam. ASV vairāk kā 150 ogl brīvprātīgi oglekļa tirgu, un te gribu uzsvērt vārdu brīvprātīgi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu šos oglekļa tirgus. Tomēr tas nepadara oglekli par īpaši vērtīgu tirdzniecības objektu, jo ASV vēl nav klimata, aizsardz, klimata pārmaiņa apkarošanas politikas. Nu, Kopenhāgenes sanāksmes rezultāti, kā jūs zinat, šo nākotni vēl, vēl padarīja neskaidrāku. Bet kā sabiedrībai mums jā, jādod savs ieguldījums arī attīstī, attīstības valstīm, to attīstībai. Uh, Mums ir jāspēj uh, nodrošināt gan pārtiks piegādes drošību, gan novērst nabadzību, gan nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Un te mēs skaidri zinām, ka viens vi risinājums nebūs pieejams pilnīgi, eh, piemērots pilnīgi visiem. Mums jābūt dažādiem piemēriem. Lūk, viens no piemēriem uh, oglekļa tirgiem, lūk, ir Čikāgas klimata birža. Un te jūs redzat kreisajā pusē ir, piemēram, augstnes augleklis minēts otrajā līnijā. Un to, šie ir pavisam reāli dolāri, kas tika ie, ie, ieguldīti konkrētajā sistēmā, lai palīdzētu nodrošināt oglekļu tirdzniecību un tad, eh, lai uzlabotu šī oglekļu pārvaldību. Te ir arī cita veida lauksaimniecības. Uh, posteņi, kas minēti, bet lielākoties koncentrēšos tātad uz ogli. Tātad šeit patiešām tas viss ir sastīts ar reāliem līdzekļiem, reāli naudu, bet tomēr netik lielā mērā, kā mēs to vēlētos, jo klimatu pārmaiņu apkarošanas vajadzībām mums vajadzētu vēl spēcīgāku oglekļa tirgu, mums vajadzētu kompensēt, zināmā mērā palīdzēt lauksaimniekiem tikt galā ar šiem uzdevumiem. Un lūk, zināmā mērā finanšu prognoze, ar ko varam nākt klajā. Uh, 2000, attiecībā uz 2012. gadu periodam pēc tā. Vērtība un apl, tā, tas ir tikai aplēses, ko, ar ko nāca klējā jaunā grupa, ir 2,1 eh, triljons dolāru. Tā ir milzīga naudas summa. Nu, es pat nespēju īsti aptvērt šo summu. Tā ir milzīga un tā tiek lēsta kopēja oglekļa tirgus vērtība laikā no 2012. līdz 2020. gadam. Ja jūs sareizināt to ar 1,47, tad jūs uh, redzēsiet, cik tas ir eiro. Un uh, es tiešām gribētu, ka ogleklis būtu tik vērtīgs beig beigās, un es domāju, mēs varam iet šai virzienā, bet šobrīd pastāv zinām veidu sociālas un kultūras problēmas, kas neļauj mums risināt šo konkrēto jautājumu, kas vēl nes, neļauj mums atrisināt to. Uh, Bet kā zinātniekam man jānāk lajā arī ar pozitīviem faktiem, pozitīviem secinājumiem attiecībā uz augsnes oglekļa atdalīšanu. Ekosistēmas izriet no šī kopējās mezgla. Un te es eh, izmantošu eh, rata analoģija, jo tā ir tieši, tā, tieši tāds pats spēks. Un ogleklis ir šī riteņa rata pašā vidū, tas ir visa centrs, visa cikla centrs. Ogleklis nāk par labu visiem šiem ekosistēmas pakalpojumiem, kas savukārt dod ieguldījumu lauksaimniecības sistēmai kopumā, piemēram, palielināta ūdens saglabāšanas kapacitāte, samazināta augsnes erozija, uzlabot ūdens kvalitāte, pastiprināta infiltrācija. Un visi šie ieguvumi lauksaimniecībā būs ļoti vērtīgi. Tas ļaus lauksaimniecību padarīt ilgspējīgāku. Te varam runāt par labāku barības vielu ciklu. Un, nu, katrs atsevišķi varbūt šie uzlabojumi nav nekas liels, bet ja tie visi kopumā tiek ņemti, tad tas var ļoti lielā mērā palīdzēt lauksaimniecībai uzlabot kopējo klimatu pārmaiņu apkarošanas eh, jomu. Nu, un tāpēc, zināmā mērā, tas ir tāds kā laimes rats savā ziņā. Un te, lūk, te nav arī ar multiplikāciju priekšā. Nu, tikai lai jūs tā pasmietos, bet mums jādomā ir arī par mūsu bērniem un mazmazbērniem. Un tāpēc varbūt savu pēdiņu, savu oglekļu pēdiņu vajadzētu saglabāt mazu, tā lai šie ekosistēmas pakalpojumi būtu pieejami arī mūsu nākamajām paudzēm. Paldies, priekšādātāji! Eh, grazie! Grazie. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies. Raikovskie kungs. Tālāk pāriesim pie nākamā runātāja, nākamās prezentācijas. Domāju, ka diskusijas pēc tam būs ļoti interesantas visu šo ieguldījumu rezultātā. Un tagad uzklausīsim Franko Māru, kas ir pētniecības direktors Tiegask uzņēmumā. Viņš runās par risinājumiem siltumnīca efektu, izra... siltumnīca efektu izraisījušo gāzu samazinājumā atgremotā dzīvniekos. Lūdzu. Es gribēju pateikties komitejai par iespēju uh, pastāstīt jums par šo ļoti svarīgo tēmu uh, šorīt, tātad par lauksaimniecību un klimata izmaiņām. Nākošo minušu, minūšu laikā es runāšu par izmešu no atgramotāju dzīvniekiem samazināšanas risinājumiem. Un es jums pastāstīšu par dažām tehnoloģijām, kas ir pieejamas šī jomā un kas ir izveidotas, lai samazinātu izmešu daudzumu. Tātad pirmkārt atgādināšu, no kurienes tad nāk šie izmeši no atgramotāju dzīvniekiem. Šeit jūs redzat informāciju par Eiropas Savienību, par uh, siltumnīcas gāzu izmešiem. Tātad kā pirmais eh, avots ir za fermentācija zarnu traktā un uh, šis te postenis pilnībā nāk no atgramotāju dzīvniekiem, un e, no šī te avota nāk gandrīz puse no visiem izmešiem. Nākošais e, postenis 15-20%, e, tātad e, metāns un e, slāpekļa oksīds. Un tad nākošais postenis ir e, no ekskrementiem ganībās, tātad N2O Eh, šie te izmeši rodas no, eh, no dažāda veida mēslojuma izmantošanas ganībās un arī no urinācijas ganībās, jo urīnas satur slāpekli, kas pēc tam pārveidojas NDVO. Tā, es atvainojos, es nevaru jums šeit parādīt, jo man nestrādā aprīkojums. Uh, Tātad daļa no šiem te izmešiem nāk arī no atgremotāju dzīvniekiem. Ja mēs skatāmies globālā vied, uh, mērogā, pirms mēs pārējām varbūt pie detaļām, tad mēs redzam, ka ir dažādas uh, izmešu tendences nākošo 15-20 gadu laikā, uh, runājot tieši par izmešiem no lauksaimniecības ražošanas. Tātad jūs redzat, ka uh, attīstītajās valstīs uh, situācija ir diezgan statiska, nav īpaši mainījusies un arī īpaši nemainīsies nākošā desmitgadu laikā. Savukārt, attīstības valstīs ir tendence būtiski izmešiem palielināties, jo ražošana tur pieauga. Un vēl runājot e, globālā perspektīvā par to, kā mēs varētu novērst e, šīs problēmas ar izmešiem. Uh, Šis ir, šī ir informācija no 2007. gada IPCC ziņojuma. Tātad šeit mēs redzam visu iespējamo biofizikālo uh, problēmu novēršanas iespējas. Un tātad mēs šeit redzam, ka uh, diezgan liels potenciāls ir lauksaimniecībā. Un it īpaši e, šeit būtu jāpiemina uh, Uh, tā oglekļa pārvaldība, kas atrodas augsnē. Un arī jārunā būtu par uh, šādu, šādu pašu iespēju apsaimniekojot pareizi lauksaimniecības dzīvniekus. Bet, nu, tā tad visi šie te faktori ļoti mazu devumu ir devuši tajā potenciālajā izmeša apkarošanas uh, daudzumā. Kā iepriekšējais runātājs jau norādīja, eh, runājot par, augs, par eh, oglekla augsnē, diemžēl šai te pozīcijai ir maz potenciāls, un es vairāk gribēju norādīt uz to, ka liels potenciāls eh, slēpjas tieši augsnes apsaimniekošanas uzlabošanā, lai palielinātu oglekļa sekvestrāciju. Tātad es par to gribēju eh, pieminēt, pirms mēs turpinam runāt tālāk. Tātad kādas tehnoloģijas pašlaik ir pieejamas, lai eh, samazinātu izmešu daudzumu no fermentācijas zarnu traktā. Tātad mēs jau zinām par daudzām tehnoloģijām, kuras mēs varētu izmantot, un pašlaik norit darbs vēl pie dažu citu izpētes. Tātad dažas eh, no tām jau es šeit esmu norādījusi, un arī citas ir norādītas papildus dokumentos. Uh, Tātad, piemēram, aizvietot uh, Neatšķēdīts mēsls ar koncentrātiem, var izmantot dažādu veidu organiskās skābes, var pievienot lipīdus uh, dzīvnieku barībai, var izmantot tā saucamo monensinu, ko mēs šeit uh, neizmantojam uh, Lielbritānijā, bet kas, ir, kas tiek darīts citos reģionos, var uzlabot ganības, var mainīt to sugu. Uh, vai augu sugas, kas tiek audzētas ganībās un tā tālāk. Tātad šie visi tiek pašlaik pētīti un ir diezgan pazīstami. Ja mēs runājam par pazīstamākajām tehnoloģijām, tad tās, diemžēl, nav ekonomiskas, neatmaksājas un uh, zemniekiem diezgan daudz naudas jāiegulda, lai šīs tehnoloģijas izmantotu, un ja nebūs kaut kāda papildus finanšu stimula, tad uh, zemnieki šīs tehnoloģijas neizmantos. Savukārt citas tehnoloģijas dod tikai īslaicīgu efektu. Uh, tādā īslaicīgā eksperimentā tās varbūt ir ļoti daudzsološas, bet uh, ilgtermiņā tās neatmaksājas. Savukārt citas tehnoloģijas vēl ir ilgstoši jāpēta, pirms mēs varētu teikt, ka, eh, ka tās ir eh, ieviešamas eh, plašā mērogā. Ir vēl citas lietas, pie kā mēs pašlaik strādājam tieši lauksaimniecības jomā, kas būtiski veicina izmešu daudzumu samazināšanos. Tātad, un galvenais no šiem faktoriem ir produktivitātes uzlabošana, un pēdējo 20, 30, 40 gadu laikā šis postens ir būtiski uzlabojies. Tā ir ļoti svarīga stratēģija, lai mēs spētu samazināt izmešu daudzumu uz uh, gala produkta kilogramu. Ir skaidrs, ka pasaulē 20, 30, 40 gadu laikā būs nepieciešams vairāk pārtikas, un tā kā mums pašlaik nav daudz tehnoloģiju, lai samazinātu izmešu daudzumu uz, eh, teiksim, vienu dienu vai uz vienu dzīvnieku, tad mums ir jākoncentrējās uz to, ka mēs samazināsim izmešu daudzumu uz papildus kilogramu produktu, kas tiks saražots ja mēs koncentrējamies vai pievēršamies tam, cik izmešu tiek izmests uz kilogramu piena vai uz kilogramu miltu, es atvainos gaļas, tad eh, šī situācija dažādos pasaules reģionos ir eh, atšķirīga, bet no mūsu reģionā šī situācija ir būtiski uzlabojusies. Piemēram, es jums varētu sniegt eh, piemēru no īrijas, runājot tieši par izmešu daudzumu uz kilogramu piena. Tātad dati ir salīdzinot 1990. gadu un 2006. gadu. Kā jūs redzat, tad eh, šajā eh, laika periodā izmešu daudzums ir samazinājies par 13%, kas varbūt nav īpaši liels rezultāts, bet ja mēs salīdzinām ar citām zemēm, tad, eh, tad statistika ir atšķirīga. Piemēram, Jaunzēlandē un ASV izmešu daudzums ir samazinājies vairāk. Eh, mums eh, Lielbritānijā ir bijušas piena kvotas jau vairākus gadus, un, un tādējādi. Mm, un tādējādi mēs varbūt neesam tik eh, ļoti uzlabojuši produktivitāti, kā tas ir bijis citos reģionos. viena no daudzsološākajām lietām, ko, pie kā mēs jau strādājam, ir progress dzīvnieku audzēšanā, un šeit varbūt mēs esam pavēruši jaunas iespējas. Uh, Tātad runājot par tieši dzīvnieku uzlabošanu, pēdējo 40 gadu laikā šeit mums ir bijis būtisks progress, un mēs esam spējuši izveidot dzīvniekus, kam ir lielāka produktivitāte, kas ātrāk aug, un tādējādi mēs spējām samazināt izmešu daudzumu uz vienu kilogramu pro gatavā produkta. Un tātad šis te faktors tieši arī ir ietekmējis to izmešu daudzumu samazināšanos, ko es rādīju iepriekšējā slaidā. Tā ir tendence, kas arī turpināsies, jo uh, selekcijas rezultātā mums būs aizvien labāki un labāki dzīvnieki. Un tagad mēs esam īpaši interesēti izveidot dzīvniekus, kam ir lielāka pār, eh, barības pārstrādes efektivitāte. Un tātad mēs tieši šim aspektam pievērsīsim īpašu uzmanību selekcijas pro, uh, eh, programmās. Tātad šādi dzīvnieki izmantos mazāk varības, lai saražotu uh, vienu kilogramu gala produkta. Tādējādi mēs spēsim vēl papildus samazināt izmešu daudzumu, jau papildus tam izmešu daudzumu samazinājumam, kas jums uh, jau ir nodrošināts. Vēl viena jauna stratēģija uh, dzīvnieku audzēšanā ir selekcionēt tādus dzīvniekus, kas izmet mazāku izmešu daudzumu, jo sākotnējie dati rāda, ka arī dzīvnieki šajā ziņā atšķiras. Tieši tāpat kā, piemēram, daži cilvēki skrien ātri un citi skrien lēni. Izskatās, ka eh, šeit ģenētika spēlē lomu. Tātad, ja mēs šos dzīvniekus varētu nošķirt no citiem, tad eh, šī īpašība ir tāda, kas nododas nākošajām paudzēm, un tādējādi šī konkrētā dzīvnieka pēcteči arī varētu uh, saražot mazāku izmešu daudzumu. Tādējādi mēs varētu selekcionēt dzīvniekus, uh, kas ražo mazāk izmešu. Šī te tehnoloģija ir tikai sākotnējā izpētes stadijā, bet nu, tā ir tāda ļoti daudzsološa. Un nobeigumā, varbūt par nākotnes tendencēm vai par nākotnes iespējām, tieši runājot par fermentāciju zarnu traktā. Iemesls, kāpēc mūsu tehnoloģijas nav bijušas pārāk veiksmīgas, samazinot izmesu daudzumu, ir tas, ka mēs īsti neizprotam, kā tiek ražots metāns gramošanas procesā. Tātad mēs vienkārši mēģinam lietas un ceram, ka tās nostrādās, Un, un dažreiz mēs nesaprotam, kāpēc tas, ko mēs cerējām, ka, ka darbosies labi, īsti labi nedarbojas. Savukārt citos gadījumos rezultāti ir labāk nekā mēs gaidījām. Tātad mums ir labāk jāizprot, uh, Eh, kā viss šis process noris atgrimātāju dzīvniekos. Tātad, kā mikroorganismi strādā zarnu traktā. Tātad mums ir jāatrod veids, kā mainīt šo te procesu. Tātad mums būtu vairāk jāizprot, kā tas notiek tā vietā, lai vienkārši izmēģinājuma rezultātā kaut ko sasniegtu. Šeit ir diezgan nopietnas starptautiskās e, izpētes pro, e, problē, e, programmas, es atvainojos. E, lai tieši samazinātu izmešu daudzumu no šāda veida dzīvniekiem. Arī tiek strādāts, piemēram, pie citām tehnoloģijām, piemēram, pie augu sastāvdaļām, kas palielina izmešu daudzumu. Ļoti bieži mēs uzskatām, ka uh, ka dzīvnieki ir atbildīgi tikai par metāna izmešu daudzumu, bet e, es jau minēju par um, eksperimentāciju ganībās, un tā rezultātā arī cita veida izmeši tiek saražoti. Iespējams, ka šeit mēs varētu darīt vairāk, tieši runājot par NDVO, tātad par slāpekļa dioksīda izmešiem. Uh, Bet nu, viens no uh, labākajiem veidiem, kā samazināt šo izmešu daudzumu, ir uh, samazināt uz uh, slāpekļu balstītu mēslojumu izmantošanu. Tātad mums šīs mēslojums būtu jāizmanto vēl efektīvāk, un šeit es runāju tieši par neorganisko slāpekli. Mums ir jāmēģina aizvietot uh, vai novērst šī slāpekļa izmeša daudzumu, izmantojot pakšaugus un zālaugu aboliņu sējumus vai pļavas. Tātad par to jau mēs šorīt dzirdējām. Tad visas šīs stratēģijas mums jāsāk ieviest lauksaimniecības ražošanā, un dažas no tām ir patiešām vērtīgas. Mēs arī iespējams varētu izmantot nitrifikācijas inhibītorus. Tātad šie, šo inhibītoru izmantošanas rezultātā varētu samazināt slāpekļa dioksīda mm, izmešu ražošanu ganībās. Un, un, un šis te, teiksim, rezultāts sasniedzamais varētu būt diezgan e, iespaidīgs, tomēr dārgs. E, varētu maksāt līdz pat 100 eiro uz hektāru. Jaunzēlandē par to ir veikts e, plašs pētījums, un Jaunzēlandē, un Jaunzēlandē šo te, šīs te izmaksas nosedz uh, paaugstinātā zālaugu augšana, Bet, eh, ja mēs runājam par, teiksim, pētījumiem īrijā vai Lielbritānijā, tad šāda veida pozitīva rezultāta nav, un tāpēc mums ir jārunā par 100 eiro uz hektāriem, un, un tādējādi šī te tehnoloģija varbūt netiek izmantota plaši Eiropā. Ja mēs atgriežamies pie uh, mēslojuma izmantošanas, tātad šeit jūs redzat datus par uh, mēslojuma izmantošanu ganībās Tātad augšējā līnija norāda uz izmaksām, un apakšējā līnija ir tā, par kuru es gribēju runāt. Tātad jūs redzat, ka tendence ir būtiski samazināt mēslojuma izmantošanu pēdējo desmit gadu laikā. Tas ir tāpēc, ka zemnieki uh, daudz efektīvāk izmanto slāpekļu mēslojumu. Uh, runājot par nākotni, uh, Tad, ja mēs runājam par uh, dzīvnieku radītajiem slāpekļu dioksīda izmes, izmešiem, tā tad ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kas saucās Rednex, uh, kas ir, protams, tikai sākotnējā stadijā. Un ja mēs varētu uzlabot to slāpekļa izmantošanas efektivitāti dzīvniekos, tad uh, zemnieki izmantot daudz mazāk slāpekļa un tādējādi daudz mazāk slāpekļu tiktu izdalīts no dzīvniekiem un arī tiktu saražots daudz mazāk slāpekļu dioksīda. Tātad pie, pie šī pētījuma strādāsim tuvāko gadu laikā. Pēdējā lieta, par ko es gribēju eh, runāt, un varbūt tas ir arī eh, saistībā ar to, ko teica iepriekšējais runātājs, tātad tieši mm, par oglekļa sekvestrāciju un tieši par tām sistēmām, kas ir balstītas uz ganībām un ogles ekstrāciju tur. Eiropas Savienībā eh, ganības sekvestrē lielu daudzumu oglekļa, bet mēs vēl joprojām varam uzlabot šo te sekvestrācijas spēju. Eh, mums būtu jāizvairās no tā, ka mēs uzaram ganības, jo tādējādi tiek eh, atmosfērā izdalīts liels oglekļa daudzums. Uh, labi uzturētas e, ganības palielina to oglekļa daudzumu, kas tiek sekvestrēts. Tātad šeit mums, e, labi apsaimniekojot ganības, mēs varētu vismaz noturēt e, vienā līmenī to oglekļa sekvestrāciju, ja ne uzlabot to. Tātad kopumā vai nobeigumā runājot, e, jāsaka, ir diezgan grūti samazināt e, kopējo metāna izmešu daudzumu. Un šeit mums galvenokārt būtu jārunā par produktivitātes pieaugumu, kas ir viens no galvenajiem faktoriem. E, protams, ka ir arī iespējas samazināt slāpekļu dioksīda uh, izmešus, un, protams, ka uh, arī uh, oglekļa sekvestrācija ir ļoti svarīga, lai samazinātu uh, siltumnīcas gāzu izmešus. Paldies! Paldies! Paldies Frankam Amārai par šo ļoti interesanto stāstījumu. Pēc eh, nākošā stāsta, pēc nākošās prezentācijas mums būs laiks uh, īsai diskusijai. Tādēļ, ja jūs vēlaties, jūs jau varat tagad pieteikties runātāju sarakstā, paceliet lūdzu roku, un mēs uh, sastādīsim tagad runātāju sarakstu. Un pēc tam būs vēl uh, divas prezentācijas, un tad vēlreiz uh, diskusija, un noslēgumā uzstāsies uh, referents. Tagad dodu vārdu Robam Kokam Viņš ir vidas konsultāts, un uh, mēs runāsim par CO2 izmešu samazināšanu dažādos uh, ekonomikas uh, aktivitātes veidos. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji, godātie deputāti. Man tiešām ir liels gods būt šeit. Uh, Uh, pārstāvot Lielbritānijas zemes izmantošanas politikas grupu un runāt ar jums, jūs komiteju par jautājumu, kas saistīts ar siltumvīdes efektu izraisošo gāžu emisiju samazināšanu lauksaimniecības vidē un mežos. Mana organizācija Natural England uh, šobrīd vada šo darbu grupu un ir atbildīga par uh, vidas lauksaimniecības plāniem Lielbrit uh, Anglijā. Lauksaimniecība šobrīd veido 7% no Lielbritānijas kopējām siltumnīcas izmešu gāzēm un 36% no kopējām Lielbritānijas metāna emisijām, 67% no slāpekļa oksīda emisijām. Un tomēr eh, zemes pārvaldības sektors savā ziņā ir unikāls, jo tas vienlaicīgi var arī palīdzēt risināt klimata pārmaiņu problēmas, ne tikai samazinot tiešās eh, siltumnīca efektu gāžu izmešus, bet arī palīdzot nodalīt un uzglabot auglekli eh, oglekļa augsnēs un veģetācijā. Mēs lielākoties tādā veidā varam nodrošināt pārtikas drošību, samazināt emisijas un uzlabot oglekļu uzglabāšanu. Un tas, protams, jādara nekaitējot dabiskajai videi kas ir ļoti svarīgi, lai padarītu lauksaimniecību par ilgspējīgu un lai palīdzētu nodrošināt ilgtermiņā pārtiks apgādes drošību, kā arī nodrošināt cita veida labums sabiedrībai. Klimata pārmaiņu samazināšanai nepieciešama sa koordinēta darbība pāri robežām, un tāpēc pilnīgi noteikti šeit jārīkojas Eiropas Savienības līmenī Pārmaiņu samazināšana ir arī tāda sabiedriska prece, pakalpojums, ko nevar regulēt tikai ar brīvā tirgus palīdzību. KLP otrais pīlārs ir ļoti labi izveidots, lai palīdzētu lauksaimniecības sektoram dot savu ieguldījumu klimata pārmaiņu apkarošanā, jo tas piedāvā kopējo noteikumu struktūru, vienlaicīgi ļaujot katrai dalību valstī zināmā mērā īstenot rīcību arī vietējā līmenī ar otrā pīlāra palīdzību varam motivēt eh, zemniekus un citus zemes pārvaldniekus īstenot eh, pārmaiņas eh, veidojot jaunas biznesa iespējas. Lielbritānija šobrīd ir avangardā šādu lauksiem, vidas lauksaimniecības schēmu īstenošanā. Un te es runāju gan par klimata pārmaiņu samazināšanas rīcībām, gan par pielāgošanos tām. Ir divi veidi, kā lauksaimniecības uh, vides schēmas var palīdzēt eh, apkarot klimata pārmaiņas. Pirmām kārtām, palielinot auglekļu uzglabāšanu augsnē un veģetācijā un samazinot oglekļa zudumus, eh, atjaunojot degradētās augsnes un uzlabojot kodras eh, ieguvas. Un otrām kārtām, samazinot ie, ie, investēto, investētās ieguldījumu kopā siltumnīca efekta izraisošās gāzes uh, projekta Environmental Stewardship, jeb vidas pārvaldības projekta ietvaros, uh, strādājam pie šādiem veidiem. Te runājam gan pie, par zālaugu eģām, par žogiem, uz laukiem. Esam vērtējuši, ka šāda veida plānu izmantošana palīdz palielināt oglekļu, uzglabāto oglekļu lauksaimniecības teritorijās apmēram par 700 tūkstošiem tonu CO2 gadā, un tas atbilst ikgadējiem oglekļu emisijām no apmēram 100 tūkstošiem mājasaimniecībām Lielbritānijā. Vēl viens būtisks ieguldījums šādām schēmām ir degradēto dzīvotņu atjaunošanu un jaunu eh, jaunu biotopu veidošanu lauksēmniecībā. Esam lēsuši, ka šāda veida iespējas ļauj mums eh, ietaupīt vienu miljonu tonu CO2 gadā. Nu, piemēram, 90 tūkstoši hektāru ar oglekli bagātu virzemes kūdras purvu šobrīd tiek atjaunot šādu plānu ietvaros. Pēdējos trīs gados Natural England ir devis ieguldījumu 90 miljonu mārciņu apmērā e, šādā, šādiem plāniem. Oglekļa ietaupījumi tomēr jāsaka nav ilglaicīgi un tie ļoti viegli var atkal zust, ja zemnieki atgrieztos pie iepriekšējām zemes e, kultivēšanas praksēm e, intensīvāk negatīvām praksēm. Nu, tā piemēram, ja šādas zāles ēģiņas tiek eh, veidotas, tad augleklis, eh, kas uzglabājas augstnē, var ļoti ātri atkal zust, ja notiek intensīvāka lauksaimniecība, tas tiek noņemts. Nu, piemēram, 700 tūkstoši tonu CO2 katru gadu uzkrājas šādos eh, zāles zāles eģās un žogos, un tas savukārt eh, ļauj ietaupīt 3,5 miljonus tonu CO2, bet atgriežoties pie intensīvākas kultivācijas, tas, protams, viss var zust. No viss Lielbritānijas un no pārējās Eiropas saņemam ļoti labus piemērus KLP izmantošanā, lai cīnītos arī par klimatu pārmaiņu mēģiem. Piemēram, Velsā ir jauns plāns, Glastir, tas sāksies 2012. gadā, un tur būs eh, pašā sāknē klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumi, un tas atspoguļots ir šo jauno KLP pārskatīšanu. Jaunā lauksaimniecības oglekļa samazināšanas un enerģijas schēma savukārt tiek šobrīd izstrādāta, lai eh, runātu par tādiem jautājumiem kā energoefektivitāte, ūdens pārstrāde un. Uh, cita veida projektiem. Projekts, kas saucas labāki mēža vēlsai, ir saistīts ar mežtēmniecību, un tur tiek runāts par mežtēmniecības stratēģiju, lai arī, lai palīdzētu samazināt neto oglaka dioksīda emisijas. Ar kontaktu palīdzību Eiropas saglabāšanas aģentūra tīklā mēs, esam izman, mēs e, izmantojam ne tikai otro pīlāru. Austrijā, piemēram, vīdas aģentūra šobrīd īsno projektu, lai novērtētu potenciālo oglekļa sekvestrāciju un lai veicinātu augsnes eh, oglekļa saturu no dažādām pārvaldības schēmām. Eh, Vācijā savukārt eh, vides lauksaimniecības schēmas palīdz samazināt klimatu pārmaiņas, veicinot saglabāšanu, veicinot augsnes oglekļu uzkrāšanos, izmantojot, piemēram, apsēšanas pasākums un tam līdzīgi. Te ir domāts arī par slāpekļa oksīdu samazināšanu ar konkrētiem pasākumiem. Itālijā otrais pilārs tiek izmantots, lai eh, nodalītu oglekli un lai veidot jaunus mežus. Itālija šobrīd tērē apmēram 140,8 miljonus eiro šādiem klimata pārmaiņu apkurošanas pasākumiem, 18% no kopējā lauka attīstības budžeta šajā valstī. Būtiski ietaupījumi Anglijā lielākoties ir notikuši tāpēc, ka tas ir bijis blakus projekts pārvaldības procesam. Uh, vairāk domājot par citiem vidas aizsardzības mērķiem, Natural England ir viens no projektiem, kas parādīs, kā šāda veida schēmas var palīdzēt ierobežot klimata pārmaiņas, it īpaši palīdzot aizsargāt un uzlabojot oglekļu uzglabāšanas schēmas. Ar šāda veida plānu veicināšanu, es domāju, ka mēs varētu kopumā uzlabot lauksaimniecības uzņemt spēju attiecībā šādiem projektiem. Anglijā Environmental Stewardship šis projekts nav devis būtisku meža aizsardzības ieguldījumu. Citās Eiropas Savienības valstīs ir daudz plašāki meži un daudz e, smalkākas meža aizsardzības pārv un pārvaldības politikas. Bet no mūsu viedokļa skatoties, es domāju, ka vajadzētu integrētāk kopēji pieeja meža aizsardzībai tā, lai varētu pa palielināt mežu platības un lai varētu arī pašreizējos mežus atbilstīgi pārvaldīt. Īstermiņā uzsvars būtu jāliek uz to, lai īpašnieku un pārvaldnieku palielina mežsaimniecības pārvaldību. Vidējā termiņā vajadzētu izveidot programmu, kas ļautu palielināt uh, mežu platības. Lielbritānijā vadība nesen ir paziņojusi par vēlmu palielināt mežu platību par 10 tūkstošiem hektāru gadā turpmāko 15 gadu laikā, lai palīdzētu nodalīt 50 miljonus tonnas CO2 līdz 2050. gadam. Tam, tas jāintegrē ar citām uh, zemes uh, izmantošanas prasībām, tā lai pārliecinātos, ka pareizie koki atrodas pareizajās vietās. Tāpat tās vajadzētu izmantot arī parād, jaun, jauno augošos oglekļa tirgus, uh, Un kā arī, nu, arī citus tradicionālākus finansējuma avots. Ir arī mežos būtisks enerģijas avots. Piemēram, 50% no Anglijas mežiem šobrīd netiek pārvaldīti ar mētiecīgu finansējumu un integrēto enerģijas eh, kultivācijas plānu un vides lauksaimniecības schēmām. Es domāju, ka šāda veida mežsaimniecības eh, projekti arī varētu dot savu ieguldījumu zem, zem oglekļa enerģijas ekonomikas veidošanā. Starpvaldību klimatu pārmaiņu panelis ir secinājis, ka liela, propor, liela daļa no Lauksaimniecības, kas ļauj mazināt klimata pārmaiņas, ir saistīta tieši ar augsnes oglekļa sekvestrāciju, jo tam ir būtiskas sinerģijas ar ilgspējīgu lauksaimniecību, un tas palīdz apkarot arī klimata pārmaiņas. Mēs uzskatām, ka klimata pārmaiņas rīcība var iekļaut sevī virkni pielāgošanās pasākumus, un tas var dot labumu. Piemēram, tik prognozētas mitrākas ziemas, tas nozīmē, ka ka lauksemniekiem vajadzēs eh, uzlabotas, eh, piemēram, māslu uzglabāšanas iekārtas. Viņam vajadzēs anaerobiskos gramatājs. Vai var arī uzlabot mežu stādīšanu, lai nodrošinātu, piemēram, eh, plūdu samazināšanu, lai nodrošinātu ēnu dzīvniekiem, lai uzlabotu mežu sugas. Un tas, tas var būt viens no veidiem, kā diversificēt saimniecību ražošanas eh, iespējas. Iespējams īstenot arī pasākumus, lai samazinātu eroziju. Tas var palīdzēt bio daudzveidībai, vai tas var veidot arī, samazināt arī CO2 emisijas no augsnes un vienlaicīgi saglabāt uh, ūdens uh, uzglabāšanu. Daudz kas no tā, ko es šobrīd aprakstīju, ir eh, atspoguļojies arī šodienas referenta ziņojumā. Es ceru, ka es jums labi esmu demonstrējis, kā Lielbritānijā un arī visā Eiropā mežsaimniecība un vidus lauksaimniecības pasākumi jau virzās uz priekšu otrā pīlāra ietvaros un dod ieguldījumu klimata pārmaiņu apkarošanā. Šai saistībā viens no būtiskajiem ieguldījumiem ir palīdzēt lauksaimniecību, laukiem uzturēt un izvērst oglekļa daudzumu, kas tiek uzglabāts lauksaimniecības augsnē, augsnē, purvos un koksnē. Un šie pasākumi var palīdz samazināt arī enerģi, enerģiski intensīvu ražošanu. Šāda veida schēmas un mežsaimniecības pasākumi ir galvenais mehānisms šobrīd, lai veicinātu oglekļu uzglabāšanu augsmē un veģetācijā. Un domāju, ka šeit ir potenciāls šādas schēmas izvērst tālāk gan Anglijā, gan Eiropas Savienībā. Klimata pārmaiņa apkarošana ir viena no sabiedriskajām precēm, labumiem, kas KLP otrā pīlāra uh, ietvaros spēlē ļoti, nozī uh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Un varbūt jūs interesēs ir tas, ka šī darba grupa ir publicējusi darbus, kas saistīti ar vides uh, vidas, pār, vidas lauksaimniecības pārvaldību. Uh, ir svarīgi nodrošināt arī, ka finansējums ir uh, konsekvents, ka tas nesamazinās, un tas, eh, un tas nozīmē, ka jāpārliecinās, ka šāda veida oglekļa pa, ap, saglabāšanas pasākumi netiek samazināti. Šie oglekļa tirgi var spēlēt būtisku lomu nākotnē, bet šobrīd šķiet otrā pīlāra. Uh, ietvaros apmaksā, ap, apmaksātas eh, motivācijas schēmas ir daudz iedarbīgākas. Šād, šādiem pasākumiem ne, tie nevar kļūt par galveno mehānismu enerģijas efektivitātes uz, uzlabošanā Eiropas lauksaimniecībā. Bet tie var dot būtiski ieguldījumu, ietaupījumu īstenošanā, lielākoties tāpēc, ka tie ir kā blakus produkts eh, pārvaldības schēmām. Turklāt tie šobrīd nav galvenais mehānisms, lai mudinātu ražot, eh, piemēram, atjaunīgos resursus, enerģiju, e, atjaunīgu enerģiju no biomasas un biodegvielas, un tomēr veicinot eh, koksnes degvielas izmantošanu, tie var aizstāt, eh, tie var, tie var nodrošināt pāriešanu no enerģijas kultivācijas uz citiem projektiem. Uh, Oglekļa ietaupījumi, ko var dot šāda veida schēmas, var palīdzēt nodrošināt to, ka sasniedzam mērķus klimata pārmaiņu apkarošanas jomā un nodrošinam arī ilgspēlību lauksiemniecībā. Šādu oglekļa ietaupījumu var uh, rasties šādas pārvaldības rezultātā, tā runājam arī par vidas pārmaiņu pielāgošanās pasākumiem. Uh, Šie pasākumi ir būtisks instruments, lai palīdzētu saskaņot nepieciešamību apkarot klimatu pārmaiņas ar daudzām leģitīmām prasībām, kas saistītas ar lauku vidi un lauku teritorijām Eiropas Savienībā. Šāda veida prasības, protams, ir saistītas arī ar pārtiks ražošanu Lielbritānijā. Mums ir vairāk kā 20 gadu pieredze, kur esam cenušies integrēt šādus vidas lauksaimniecības pasākumus ar lauksaimniecības ražošanas tipiem visā ražošanas sistēmā. Un pieredze liecina, ka nepieciešama ļoti rūpīga plānošana un tomēr nav nav nekāda būtiska pretruna starp pārtiks ražošanu un vidas aizsardzību. Un, tipāt, tāpēc domāju, ka tas nozīmē, ka varam to arī īstenot tālāk lielākos apmēros. Ar to noslēdz savu prezentāciju priekšsēdētājiem. Liels paldies par uzmanību! Le mulțumesc mult experților, sunt convins că toți colegii au găsit uh, interesante și utile aceste prime. Es gribēju pateikties ekspertiem un domāju, ka maniem kolēģiem šīs prezentācijas likās ļoti interesants un noderīgs. Un tagad uzsākam uh, pirmo debašu raundu par šo te jautājumu. Tad, tad vārds tiek dots pirmajam uh, rotānā, runātājam no ITRA komitejas. Paldies, priekšsādātāja kungs. Rūpniecības un enerģijas komitejas vārdā gribu sveikt referentu par viņa izcili labu uh, paveikto darbu. Vēlos uh, izteikt pāris piezīmes. Tās uh, izteikšu mūsu komitejas skatījumā. Pirmām kārtām man liekas, uh, ka būtu piemēroti prasīt no komisijas um, lielāku finansējumu pētniecībai un attīstībai. Ar mērķi panākt uh, uzlabošanos mūsu prioritārajās jomās. Izmantojot bio degvielu, izmantojot uh, ilgtspējīgus mēslojumus, un otraizēji izmantojot jebkurus lauksaimniecības atkritumus vai atlikumus. Un vēlos norādīt arī uz to, ka tāda sistēma ir nepieciešama, kas ļautu mums pēc iespējas plašāk izmantot uh, visas mūsu zināšanas. Uh, un apkopoto pieredzi, un tas atvieglotu kontrolēt dažādās ražošanas plā, fāzes un uzlabot ražošanas menedžmentu. Tā mērķis būtu ražošanu salīdzinot ar ražošanas līdzekļiem palielināt un vienlaikus siltumnīcas efekta gāžu jeb SEG izmešu daudzumu samazināta. Nu, tās ir tās eh, ierosmes, kuras mēs Rūpniecības un enerģijas eh, komitejā vēlamies izteikt kā ierosinājumu darbam, kas ir paveikts. Kuvântul doamna McGuinness. McGuinness skundze. You, chair, um, and... Paldies priekšsādātāji. Gribēju pateikties ekspertiem par šīm prezentācijām. Divi jautājumi un varbūt vēl arī trešais. Man šķiet, ka augsne šeit ir tas atslēgvārds. Vai jūs varētu, kā eksperti, mums no, no tā, nosaukt kādas prioritātes, ko mums vajadzētu īstenot? Jo man tāda sajūta, ka mēs varam pētīt daudz un dikt visdažādākās jomas un lietas, un pētniecība vienmēr būs vajadzīgs turpināt bet, ja šobrīd ir steidzamības jautājums attiecībā uz oglekļu pārvaldību un klimatu pārmaiņu apkarošanu, tad kādas, jūsuprāt, būtu pirmās trīs prioritātes, uz ko vērst pētniecību, uz ko pievērsties? Uh, Fra Franko Māra teica, ka jā, varbūt pastāv arī zināms eh, iespējas ar metānu samazināšanu, bet šķiet, ka tas bija ierobežots, ja es pareizi sapratu. Nu, tas zināmā mērā bija tāda godīga attieksme, un tas eh, priecē, tas bija tāds vajadzinoši, jo bieži vien eh, zinātnieki tikai apgalvo, ka viss ir noz vieno vienlīdz nozīmīgi par finansējumu pētniecībai tālāk. Manuprāt, šķiet, ka pētniecības ir bijis jau ļoti daudz, bet ir bijis ļoti maz, maz finansējumu šo zināšanu tālāk nodošanai zinātnē zemniekiem. Manuprāt, tā reālā problēma ir tā starpība, šī milzīgā plaisa starp zināšanām, ko gūstam pētniecības rezultātā, un šo zināšanu pielietošanu lauksaimniecībā. Un varbūt tas ir jautājums, kam pievērsies. Un kā jūsuprāt, iespējams būtu šo problēmu risināt? Vai jūs to vispār uzskatāt par problēmu, tā kā tas man šķiet, piemēram, tālāk par sabiedrisko preci, ko vairāk pieminēja šeit saistībā ar KLP reformu? Uh, Nu, tas ir kaut kas tāds, ko, protams, nevaram, eh, kam nevaram pielikt pirkstu, tas nav nekas taustāms. Vai jūs domājat, ka mums kā politikas gatavotājiem un ekspertiem vajadzētu varbūt sadarboties vairāk tieši ar lauksaimniecību, lai viņi izteiktos, eh, lai viņi pateiktu, ko viņi domā, lai viņi runātu savā valodā, ko viņi kā lauksaimnieki dara lietas labā? Es domāju, varbūt tad nākamā diskusijas daļa varētu pievērsties šādam aspektam. Tātad paldies, es gribētu dzirdēt jūs domas par šiem minētajiem trim punktiem. Mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Lyon. Tālāk Lyon kungs. Thank you, Chair. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pievienoties tam, ko teica Magines skundze, un arī pateikties trīs referentiem. Uh, es gribēju pateikties arī uh, Stefanam Lefolam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Uh, mani jautājumi varbūt īpaši neatšķiras no Magineses kundzes jautājumiem, bet pirmkārt es gribēju varbūt lūgt skaidrīju, skaidrojumu par to, eh, no kurienes tagad nāk tas lielais izmešu palielinājumu daudzums, eh, runājot tieši par NDVO un metānu. Un tas ir noticis pēdējo dažu gadsimtu laikā. Uh, jo kopumā es saprotu, ka kopējais dzīvnieku skaits nav mainījies, un varbūt, ka mm, šeit mēs nevaram runāt par to, ka lauksaimniecības ražošana ir veicinājuši metāna un NDVO izmešu daudzumu palielinājumu. Un vēl es atgriezos arī pie jautājuma par to, no kurienes tad pūš vējš. Tātad jūs runājāt par to, ka lauksaimniecība jāpadara efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka. Uh, un jūs jau arī piedāvājāt dažus risinājumus. Un šeit es gribēju uzdot tādu jautājumu. Tātad no, no kurienes tad šeit būs vējš runājot par CO2 tehnikas, kuras mēs varam izmantot um, lauksaimniecības augu audzēšanā, kuras uh, mēs varam izmantot ganību uzturēšanā. Uh, Tātad šeit mēs varbūt varam runāt par to, ka jāiekļauj varbūt vai jāaudzē vairāk pākšaugi un uz āboliņu balstītas pļavas. Tātad jūs teicāt, ka mums būtu jāpalielina e, barības pārstrādes efektivitāte. Un, un tādējādi mēs varētu nodrošināt, ka ražošana ir daudz efektīvāka un produktivitāte ir lielāka. Un, uh, Un otrkārt, ko es varbūt gribēju pieminēt, kā jūs uh, apsaimniekojat uh, mēslus un kā jūs apsaimniekojat vircu, kas varbūt ir viens no lielākajiem izmešu avotiem. Un vēl runājot par N2O es, vai galvenais, teiksim, punkts, uz ko mums būtu jāvērš uzmanība, ir tas, ka pēc iespējas mazāk būtu jāizmanto slāpeklis, ja varbūt kādas citas vielas šeit arī kaut ko maina. Tātad šie ir jautājumi, ko es gribēju uzdot. Jo, jo ir skaidrs, ka visi, visi šie aspekti ir ļoti svarīgi, eh, par kuriem mēs esam runājuši pēdējo piecu un varbūt runāsim arī nākotnē. Eh, piecu gadu laikā un varbūt runāsim arī nākotnē tieši saistībā ar KLP. Paldies, Lēnkungs! Uh, Tagad es gribētu dot vārdu Haizlinkungam. Paldies! Eh, vēlos pateikties eh, referentam un arī speciālistiem. Mēs eh, uzklausījām prezentācijas, un man ir pāris jautājumi, tīpaši diviem pēdējiem runātājiem. Aizvien tiek vienāds skaitlis emisijas no lauksaimniecības ir zem 10%. Bet, nu, tas viss neie. Uh, vēro uh, lopbarības uh, ietekmi, kas nāk no citām valstīm. Ja mēs, piemēram, no Brazīlijas un Argentīnas importējam lopbarību, kur tad uh, klimata bilancēs uh, to ražošana tiek atspoguļota, to jau vajadzētu pierēķināt mūsu bilancēm. Un manā uh, skatījumā tas. Uh, dubultotu uh, to, par ko mēs runājam, ja mēs uh, lobarības ražošanu Brazīlijā un Argentīnā pierēķinātu pie uh, mūsu šīm bilancēm. Tātad vai nevajadzētu uh, bilances koriģēt? Un tad jautājums par lobarību. Jūs teicāt, ka lobarības efektivitāte ir pieaugusi. Un, uh, no govīm, teiksim, tagad uh, mazāk metāna izdalās uh, un piena daudzums palielinās, bet tas jautājums arī jāuzdod, jo uh, govis uh, tiek uh, bals, barots nevis tik daudz ar zālaugiem, kā ar uh, graudaugiem. Un vai tas arī tiek atspogļots uh, bilancē, jo m, pavisam cits aprēķins ir, vai mēs, um, teiksim, intensīvāk barojot ar graudaugiem, uh, nepalielinam izmašas salīdzinot ar uh, zālaugiem. Un tagad Tātad uh, ganība aizsargāšana un zaļo platība aizsargāšana. Tas ir ļoti nozīmīgi. Varbūt kāda būtu kāda konkrēta skaitļa, jo uh, praktiski, nu, kā lai saka, Eiropas Savienībā šī tendence nav vēl tā novērota. Daži izņēmumi ir, bet, nu, katrā gadījumā mēs aizvien vēl zaudējam šo zaļo platību. Otrs punkts - CO2 uh, uzglabāšana purvos un uh, mitrās platībās arī tam ir liels potenciāls vēl. Nākošais jautājums. Vai ir salīdzinoši vērtējums par dažādo uh, lauksaimniecības uh, sistēmu vai bioloģiskā lauksaimniecība ir efektīvāka CO2 uzglabāšanā? Un kādus pasākumus varētu ievadīt, lai to veicinātu, ja tas tā ir? Un pēdējais jautājums, es zinu, ka tas ir daudz, bet pēdējais jautājums. Uh, vai biogāzes ražošana, proti uh, mēslu uh, pārstrādāšana biogāzes iekārtās, vai tā paaugstina CO2 izmešus kopumā vai nē. Paldies. În continuare, domnul Egniu. Tagad Egniu kungam vārds lūdzu. uh, presentation, beg your pardon. Can you hear me? Vai jūs varat dzirdēt mani? 95. un 96. gadā es um, piedalījos vai klausījos prezentāciju par uh, globālo sasilšanu, un tur mums teica, ka 30 gadu laikā uh, jūras līmenis palielināsies par vienu metru, bet diemžēl tas nav noticis. Uh, Un e, noklausoties šo prezentāciju, es, es mainīju savas audzēšanas tehnikas, jo biju liels muļķis un, un, un saklausījos visas šīs zinības. Un tā tad e, ne tikai es, bet arī citi zemnieki mainīja savas tehnoloģijas un audzēšanas e, tehnikas. Bet nu izrādījās, ka tas viss nenostrādāja, jo mums bija ļoti sliktas ražas. Tātad 11, 12 gadus es pieturējos pie šīm tehnoloģijām, bet pavisam nesen uh, 2008. gada augustā tika teikts, ka ziema būs uh, silta un tā tālāk. Un es attiecīgi arī pielāgoju savu aitu skaitu, bet izrādījās, ka ziema bija ļoti augsta. Tad ir vēl kaut kāda uh, meteoroloģiskā aģentūra, kas uh, nosaka savas prognozes balstoties uz uh, saules cikliem, un viņu prognozes bija daudz labākas. Tātad šeit īsti eh, mēs nevaram runāt par to, ka CO2 ir tikai piesārņotāja vieta, viela, jo šī viela ir ļoti noderīga augiem, un ja tās nebūs, tad augi vienkārši neaugs. Nu, tagad runājot par gaļu. Eh, uzdošu jautājumu Maras kungam. Es sapratu, ka metāna līmenis ir tikai 0,0002%, un tas ir ārkārtīgi maz daudzums. Es esmu dzirdējis, ka metāns nāk galvenokārt no atgramotāju dzīvniekiem, bet savukārt citi saka, ka 95% saražo baktērijas. Uh, Atgravotāji dzīvnieki ir ne tikai lauksaimniecības dzīvnieki, bet arī uh, dzīvnieki, kas dzīvo savvaļā. Tātad tikai maza proporcija no metāna nāk no lauksaimniecības dzīvniekiem. Un ir skaidrs, ka šie dzīvnieki vienmēr ir ražojuši metānu, un tā ir tikai dabīga procesa daļa. Un kas tad tur nav īsti tā kā nepareizi? Piemēram, ja mēs negribam audzēt zālaugus, bet gribam, piemēram, iestādīt kokus pļavās, tad mums ir jāražo vairāk no a, apstrādājumās zemes, un, un atkal šeit palielināsies izmešu daudzums. Paldies! Dafman kungam vārds tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uzklausīju šos, šos prezentācijas šodien no rīta, man liekas, ka tās ir ļoti interesantas, bet tas, kas man pietrūk šajā visā diskusijā, vismaz to, ko es nedzirdu, tā ir lauksaimniecības kopēja novērtēšana, jo uh, Es aizvien vēl pieņemu, ka vienīgā metode, lai CO2 uztvert, ir fotosintēze, un fotosintēze lauksaimniecībai ir ļoti nozīmīga loma. Es domāju, ka vajadzētu aprēķināt arī, cik daudz a, platību a, tiek izmantotas lauksaimniecības ražošanā, cik daudz tiek apūdeņotas un a, arī salīdzināt ar tām platībām, kas uh, nebūtu uh, apzaļumotas, nebūtu zaļas, un cik tad CO2 varētu uztvert uh, šādā gadījumā. Tādēļ es gribētu zināt, vai ir kādi aprēķini šādā izpratnē. Man liekas, ka mēs dažkārt uh, uh lietas skatām ļoti tā. Mm, punktuāli. Un tāpat arī gaļas ražošanā. Parlamentā pirms pāris nedēļām bija pasākums uh, ar nosaukumu mazāk gaļas, mazāk sasilšana un lasu avīzi The Time. Un šeit rakst, ir rakstīts, um, glābiet planētē, diet vairāk um, vērša gaļas, jeb lieloba gaļas. Nu, tas īsti neatbilst tam, par ko mēs runājam šodien priekšpusdienā. Tā tad jautājums, kā tad nu ir? Un mums ir runājot ar sabiedrību arī. Uh, jāatzīst, ka mm, lietas ir ļoti, no, eh, ļoti tādas nu, no, sarežģītas un ir arī gaļas ražošana, kas nav kaitīga eh, klimatam un kas eh, noved pie tā, ka vairāk CO2 tiek uztverts nekā izdalīts. Tādēļ es domāju, ka šeit šādā izpratnē mums uh, intensīvi jānodarbojas ar šo uh, ziņojumu un jājautā, vai tā arī nav iespēja lauksaimniecībām kopumā arī mums, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, jo uh, klimata pārmaiņa apkarošana ir arī tāda, kas nāktu visiem pa labu. Varbūt, ka tā ir iespēja um, at, uh, attaisnot maksājumus lauksaimniecības politikā, kādu pasākumu mums ir jāievada, ko mums varētu darīt ar ganībām, kas izzūd, piemēram, daudzas pakalnu galības. Tās, nu, praktiski gandrīz izzūd, jo tās netiek apstrādātas, netiek izmantotas, un vai ir kādas iespējas lauksaimniecības politikā jaunus pasākumus ievadīt? Are cuvântul acum vicepreședintele comisiei noastre, domnul Bove. Tagad došu vārdu Bovē kungam, mūsu vicepriekšsēdētājam. Jā, labdien! Pateikšos uh, referentam, jo tas fakts vien, ka viņš šo jautājumu izvērtēja ļoti nozīmīgs un paldies uh, tiem, kas uzstājās, jo viņi ir bagātinājuši diskusijas un grib uzstāties, nu nezinu, vai man jāsmējas vai jāraud. Man ir tāds iespējas, ka man liekas, ka mēs nu burtiski uz vietas mīdamies. Neviens eh, nerunā par kopējas lauksamniecības politikas atbildību par situāciju, kurā mēs esam, jo 30 uh, eh, gadi kopēja lauksamniecības politika ir izveidojuši attīstības um, modeli lauksamniecība ražotāji, kas mums ir iedzinusi stūrī. Uh, Un šodien mums runā nu, vis, zinātniski par šīs lauksaimniecības izraisītiem efektiem. Tā ir bijuši vērsta tikai uz intensīvu ražošanu. Mums skaidro, ka ir risinājumi, aicina uh, uh, zinātniekus apgalvot, ka govi jāēd zāle un ka jāsagrā, jāsaglabā augsne un jākopja augsne, bet to jau visu lauksaimniekību zina. Tikai 30 gadu laikā finansēja lauksaimniekus, lai tie darbotos pretēji, un uh, tikai pirms dažiem gadiem uh, Franču frankos toreiz tas bija tru, 3000 uh, franku par hektāru uh, kukurūzai, kas tiek uh, apūdeņota un tikai 300 par pļavām. Kas nozīmē, ka lauksaimniecības zemes tika pārmainītas un tagad esam tur, kur esam. Otras, otrs elements runā par lopkopību. Oslinga kungs uh, teica, un viņš runāja par importiem, turpinās šo domu, importu, piemēram, uh, sojas 22 uh, miljonu hektāru un to vajadzētu uh, ietvert arī Eiropas bilancē uh, oglekļa, nevis Dienvidamerikas. Mums ir šī atbildība, jo mēs to importējam, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Vēl viens elements ir uh, zinātniski pētījumi par tādu īpašu modeli, produ, uh, ražošanas, intensīvas ražošanas modelus, piemēram, neviens nav runājis par uh, um, sēklām. Un, uh, no vienas puses uh, tur ļoti daudz uh, mēslēm tiek patērēts, uh, lai ar atbilstošām sēklām ražot atbilstošas graudaugus, un līdz ar to mēslojuma daudzums palielinās, līdz ar to visi pētījumi, kas ir vērsti uz citu jautājumu, tie šodien netiek atbalstīti. Nu, um, respektīvi, jā, at, uh, jā, no tas modelis. Uh, un praktiski tiek atbildīts firmas, kas uh, ražo uh, mēslojumu, nu, pat nerunājot par um, detaļām. Tie ir lielie, teiksim, ķīmiskie ražotāji, un praktiski nu, tas ir viens un tas pats. Un mums jāatkāpjas no šī modeļa, nebaidoties to darīt. Mums, mēs varētu runāt arī par uh, audzēšanu, uh, kas nav augsnē, un Mēs uh, runājām par uh, dažādām izaug, audzēšanas uh, procedūrām un lai augsni pilnībā izmantotu. Mēs redzam, ka bieži vien govs un uh, uh, lielops tiek turēts nevis uh, tādos apstākļos, ka viņš ir uz zemes un ganībās, bet uz betona uh, grīdas un uh, jārodas savukārt. Uh, Mm, mēslojums, jau organiskais mēslojums, tad tas tiek kompostēts. Ir tehnikas, kas ir ļoti efektīvas šodien. Mēs neesam, teiksim, piespiesti tikai pie viena modeļa pieturēties, un es domāju, ka tas, cik nozīmīgs ir šis ziņojums, par kuru mēs runājam, ja mēs sapratīsim, ka tie ir centrālai jautājumi šodien, ja mēs sapratīsim, kas ir nepieciešama kopsam, kopēja lauksaimniecības politika, kas uh, novērsīsies no 30 gadiem, kuros lauksaimniecība ir bijusi terorizēta un postīta. Pēteras kungs. Paldies priekšsētā kungs, paldies referentam, paldies zinātniekiem. Es esmu uzrakstījis trīs jautājumus. Un pirmais, es sapratu, ka šeit nebūs vien, vienkārši risinājumi un ka mēs nevaram domāt klišajās. Uh, Tā tad neizmantot nav vienkārši labi. Daži saka, nu labāk, teiksim, vispār neko neražot un neizmantot uh, augsnes, uh, tas būtu labi CO2, bet es domāju, ka tas nav tik vienkārši un nevar teikt arī tā, ka ekstensīvā ražošana uh, būtu labāka par intensīvē. Tas arī nav tik vienkārši. Un vēl. Uh, intensīva lauksaimniecība ir laba, ja pēc iespējas maz mākslīgā mēslojuma tiek izmantots. Un pirmais jautājums zinātniekiem ir, kādu lauksaimniecības ražošanas veidu jūs mums ieteikt? Problēma politikā ir tāda, ka mums ir nepieciešama tāda skaidra un vienkārša. Uh, vienkārši atbildes, jo tautai mūs ir jāsaprot, nu mums tad citādi būs uh, sarežģīti izskaidrot. Uh, Un nākošais jautājums, vai jūs piekrītat man tai apstākļī, ka lauksaimniecība nav viss problēmas iemesls, bet var un būs problēmas risinājums? Vai tas tā ir? Pats esmu lauksaimnieks un tā es arī ceru, ka tas būs nākotnē, ka mēs varēsim palīdzēt atrisināt problēmu. Un trešo jautājumu uzdevu jau man kolēģi Magines kundze. Kādas prioritātes jūs piedāvājat lauksaimniecībai? Nu, kur tad ir tas lielais potenciāls, lai CO2 ietaupītu? Paldies! Mulțumesc și dau în continuare cuvântul domnului Des. Deskungam būs vārds, lūdzu. Paldies zinātniekiem par uh, viņu stāstīto. Un arī Defalkungam. Bija ļoti pareizi pareiz teikt tas, ka mums ir uh, resursi ļoti taupīgi jāizmanto, jo ir tikai ierobežotā veidā mums pieejami. Es esmu ļoti skeptisks par visu to histēriju, kas ir uz CO2 attiecināta jau pirms 25 gadiem. Uh, uh, izveidoja apvienot atjaunīgo energoresursu res, uh, veicināšanai, zinot, ka fosilās degviela ir ierobežota, bet aizvien vēl vairāk šaubos, vai CO2 uh, dati, kurus izmanto zinātnieki, ir nopietni. Tādēļ jautājums zinātniekiem, ko jūs sakat par tiem? Uh, ziņojumiem, kas aizvien vairāk ir lasīti. Es tikai pāris minēšu. Pirmkārt, tūkstoši Wikipēdijas uh, rakstu tika izmainīti, lai runātu par sasilšanu. Klimata mm, pārmaiņu konferences neveiksmīgi. Treškārt, mm, dati netiek pilnībā ievēroti. Ceturtais CO2 dati jāpārstrādā zinātniekiem. Piektais. Bel Sanders piekrīt, ka 19. Mm, februārī 2009. garā, um, ka zinātniska dāti ir viltoti. Ja uz viltotiem datiem mēs balstām mūsu atziņas, tad nekas labs nevar uh, rasties. Esmu pārāk ilgi datos, zina, uh, politikā, lai pārņemtu pilnīgi visu zinātnieku teikto. 1980. 81. gadā Vācijā piedzīvoja, ka zinātnieki teica, 2000. gadā Vācijā nebūs neviena koka vairs. 90. gadu sākumā Lielbritānijas zinātnieki un Vācijas zinātnieki teica, ka līdz 2010. gadam līdz. Uh, 3000 Kreitsfeld Jakobu slimnieku būs Lielbritānijā. Ziemassvētkos uh, lauksaimnie, uh, uh Lielbritānijas kolēģiem teica, nu kā tad izskatās situācija, tādu skaitļu taču jūs nesasniegsiet. Un tādēļ mans jautājums un arī viedoklis, vai jums, jums arī ir uh, tādas aizdomas, ka uh, dažkārt zinātnieku teiktais uh, ir saistīts ar ekonomiskām uh, uh, interesēm. Manā uzņēmumā ir meteoroloģiskā novērošanas stācija, valsts stācija, un uh, šī uh, stācija ir 98. gadā instalēta, un ik pēc desmit gadiem dienā un naktī tā izmēra temperatūru. Piecu gadu vidējo temperatūru esmu skatījies no 90. gada līdz 94. gadam manā uzņēmumā vidējā temperatūra uh, laukā 9,14 grādi bija šī vidējā temperatūra. Uh, nav sasniegta nevienā no piecu gadu cikliem, un tādēļ eh, es eh, gribu zināt, kādēļ manā laukā klimata pārmaiņas neiestājas, ja viss par to runā. Un tagad runājam par atkal jaunu piecu gadu ciklu. 17 grādi mīnus temperatūra eh, šodien manā laukā ir. Nu, šajā, šī piecu gadu uh, cikla sākums ir tāds ledaini augsts. Es neticu vairs zinātnē, man rodas iespējas. Uh, ka daži zinātnieki, un es nenorādu uz jums, jums ir ļoti labi stāstījumi šodien bijusi, ka tie vairāk orientējas uz astroloģiju un uh, zilniecību nekā uz zinātnisku pamatotu vērtējumu. Un visi tie, kas saka, uh, ne, par grādu uh, nekas nepieaugs, bet neviens jau netiks sodīts par šādiem izteikumiem. Un pēdējais jautājums, ja CO2 ir iemesls klimata pārmaiņām, kādēļ Bavārijas klosteros ir uh, konstatēts sekojo, sekojošais. Bija gads, kad uh, ziemā ziedēja koki un uh, februārī šķīlās putnēni. 68. gadā decembris bija tik uh, silts, ka janvārī uh, putnēni šķīlās un uh, dārzi ziedēja. Uh, Uh, pavasarī uh, augļu kokos bija augļi. 12, uh, 1215. gadā martā bija ķirši aug, kokos un tā tālāk un tā, tā, tā tālāk. Tie nebija no Dienvidu Amerikas ar lidmašīnām atvest. Un ja mēs to šodien varam pierādīt, tad toreiz tad taču nebija CO2 un modernā lauksaimniecība un govs arī tās nebija. Nu, kādas tad ir, ie, ie, eh, kādēļ tad rodas šīs klimata pārmaiņas? Uz to gribētu dzirdēt jūs atbildi. Mulțumesc, domnule Des. Îmi permit să fac și eu un comentariu personal. Sunt convins că mulți cetățeni împărtășesc acest... Jā, es domāju, ka ļoti daudziem Eiropā ir ir viensprāts, viņi ir jūsu pausto skepsi, nu, manuprāt, tas varbūt ir saistīts arī to, kādu lomu eksperti ir spēlējuši. Viņiem ir jārunā varbūt daudz skaidrāk par to, kas šobrīd reāli norisinās, un tāpat laikā arī politiķiem šeit savu vainu jāuzņems, jo politiķiem jāparāda reālisms, kad viņi runā par klimatu pārmaiņu apkurošanas jautājumu, bet tagad došu vārdu Vačekauska kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w podobnym duchu, jak mówił pan. E, po... Paldies, priekšsādātāji. Man vispār gribētos piekrist tiem komentāriem, ko dzirdējām, īpaši klausoties Deskunga teiktajā. Jo, ja paskatāmies uz situāciju, kāda bija Polijā, tad jāsaka, šī ziema ir ārkārtīgi augsta. Un, kad mēs redzam šādu veidu notikums, kad redzam tādu salu, tādus mīnus grādus, tad jāuzdod jautājums, kā tad notiek šī klimata sasilšana, kāpēc te nav siltāks. Es ļoti uzmanīgi klausījos trijās prezentācijās, ko dzirdējām. Uh, Un es, protams, paļaujos un ticu jūsu secinājumiem un jūsu pētījumu rezultātiem, bet domāju, ka šeit ir zināmā mērā saiknes trūkums starp uzticamu zinātnisku informāciju no vienas puses un to, ko cilvēki ir gatavi pieņemt, akceptēt no otras puses. Un te mēs nerunājam par vienkāršo pilsoni, ne, mēs runājam par jebkādu citu auditoriju, nu, piemēram, pašiem lauksemniekiem. Viņiem ir, nu, reizēm viņi ir ļoti iespītīgi tur, un turās pie saviem uzskatiem par to, kas notiek, un reizēm var jau, protams, viņiem izteikt kaut kāds liels domas un idejas, un tas var ietek, piemēram, par to, kā viņi lopi ietekmē klimata pārmaiņas. Bet tad jau varbūt to var uzskatīt par tikpat lielu jautājumu, kā, kāpēc izmira dinozaura. Mums jāpasniedz viņiem to tā, lai viņi saprast, mums jābūt ir līdzsvarotiem, mums jābūt ir racionāliem. Mēs šie, mums šie zinātniskie pētījumi secinājumi ir jātranslē, jāinterpretē tālāk priekš lauksaimniekiem, tā lai viņi to saprot. Un tāpēc domāju, ka mums visiem šeit stāv priekšā zināms uzdevums. Mums jāpanāk to, ka sabiedrība saprot šos tekstus. Tālāk pirms došu vārdu ekspertiem vēl divi runātāji. Pirmais ir Kapula Šantas kungs. Un paldies priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties um, uh, referentam par stāstīto un par šo ziņojumu, par to, cik koherents ir viņa izstrādātais ziņojums. Viņš uzdod jautājumu par uh, klimata pārmaiņām tādā veidā, ka tā ir ļoti liederīga mūsu diskusijai par nākotni, proti par to, kā mēs veidosim kopējo lauksaimniecības politiku. Jo problēmas prasa praktiskus risinājumus, un tos var pārveidot politiskās iniciatīvās. Vēlos uzdot divus jautājumus. Sākumā pāris jautājumu tomēr vēl speciālistiem. Uh, Mums ir vairāki veidi, kā uh, vājināt uh, problēmu sekas. Un uh, tos vajadzētu visus, teiksim, kompleksā risināt, bet tiem ir dažāds, teiksim, iespējas, lai atrisinātu problēmu. Un tas ekonomiskākais uh, veids būtu apmežošana Varbūt jūs varētu kaut ko teikt par specifisko svaru, kāds ir atsevišķiem uh, veidiem. Mums, ja mēs pieņemam lēmumu, tad mums vajadzētu zināt, kurš ir efektīvākais uh, un kurš ir efektīvākais uh, īstermiņā. Un tad uh, vēl viens jautājums. Lefalkungs uh, ziņām runā vairāk kārt par apmežošanu, bet viņam trūks drosmes iet soli tālāk, piemēram, piedāvājot uh, Eiropas kopēju mežsaimniecības politiku. Tas līdz šim ir saskāries ar eh, šķēršļiem, kas nav pārvarēti, un ja mežsaimniecība var būt uh, risinājums CO2 uzglabāšanai, tad taču mēs kopā varam arī kopējus mērķus noteikt kopējai mežsaimniecības politikai. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor în această primă parte a dezbaterii de astăzi este... Paldies, un tagad pēdējais jautājumu uzdevējs ir Hannes Kungs. Sí, muchas gracias. Hannes Kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jau gadiem ilgi mēs dzirdam šādus ap, apokalipses pieteikumus Kad biju universitātes students, tad eh, studēju geogrāfiju un nodarbojos ar klimatu jautājumiem. Un konstatēju, ka aizvien bija periodi, kad bija ļoti silti, kad bija ļoti augsti. Nu, tā tas ir kopš cilvēka apdzīvo planētu Zeme. Arī jau dinozauru dzīves laikā bija šādas fāzes, tas nav nekas jauns. Tas eksistē jau uh, kopš uh, cilvēks uh, vēstures uh, aizsākumiem. Un tas, par ko es brīnos, ir šie apokaliptiskie scenāriji. Tiek runāts par to, jā, jūras līmenis celsies. Notiks kontinentu pārbīdes un tā tālāk. Bet temperatūras vidēji nav tā cēlušās, kā tika prognozēts, un viss tas, par ko tika uh, teikts, ko lasījām, ko citi teica, ko, ar ko mums piedrādēja. Viss tas noved pie a, pārdomām, kas nu praktiski vairs nav saistīts ar veselo saprotu. Klimata pārmaiņas, uh, Acīm redzot, nav tomēr uh, cilvēka darbības izraisīts. Ir tādas svārstības, un tas ir pilnīgi normāli. Tas, ka tas varbūt ir paātrināts, jā, un tas ir cilvēks vēsturē tā bijis. Mēs visdrīzāk to nepiedzīvosim, varbūt, ka pēc pāris simts gadiem zinātnieki uh, mm, dos pretējas uh, atziņas. Tagad CO2 izmešu. Protams, ka šeit ir jārunā par atbildību, bet manā skatījumā tas absolūti nav saistīts ar klimata katastrofu. Tas ir jautājums par pienākumiem, par cilvēka pienākumu kā tādu respektēt vidi, lai mums un mūsu bērniem būtu vēl kas labs. Bet es katrā gadījumā nevaru akceptēt tos, kas uzstājas pret lauksaimniecību un pret lopkopību. Daudzi ir uh, saņēmuši starptautiskas balvas šādus stāstus uh, izplatot. Un kas tad ir maksājis uh, par to? Daudziem cilvēkiem, daudziem ģimenēm ir nodalīts kaitējums. Tas, par ko mēs runājam, ir ļoti nozīmīgs uh, sektors Eiropas Savienībā visā pasaulē. Jā, protams, pagātnē arī dažos ekonomikas sektoros, kas ir bijuši no, nozīmīgi, nav bijusi korekta attīstība. Es gribētu, lai tiktu ieprotokolēts tas, ka mēs runājam šeit par Eiropas Savienības primāro sektoru, un, kā jau teicu, daudzi ir kļuvuši bagāti, jo m, mm, trešās personas ir zinājušas par maz. Tagad par lauksaimniecības politiku. Tai uh, jāpalīdz, mums jāsaglabā mūsu vide, jāsaglabā uh, vide bērniem, bet tā ir cita joma, tas ir uh, otrs pīlārs, tā ir attīstība. Uh, Un šeit, protams, ir uh, nepieciešams aktīvi darboties. It īpaši Lefola kunga ziņojumā mums uh, jāturpina darbs. Mēs cīnīsimies pret eroziju. Mēs uh, cīnīsimies arī par to, lai kultūra un lauksaimniecība un lauksaimniecība kā tradīcija izpausme paliktu Eiropā. Uh, Nākotnē tai jābūt ļoti spēcīgai politikai, tāpat kā pagātnē, un vēl uh, pārstāvums par to, ko rakstīja referents. Es atbalstu to, kas ir uh, ziņojumā tikai vienā punktā. Uh, šaubos. Tātad šis uh, CO2 nospēdums. Mums nav nekādas uh, zinātniskas metodas, kas teiktu, ka tas ir korekti bijis novērtēts šis mm, CO2 nospēdums. Tajā jautājums nemaz nevajadzētu iejaukties, jo notiks tas, kas notika pagājušās desmitgadēs, ka mēs atkārtosim atkal bijušās kļūdas un kaitēsim ražotājiem. Ar zinātniskām metodēm šos dažus ne, datus nemaz nevar pamatot, mēs nemaz neesam droši par to. Un citi trešās valsts, mēs arī nezinām, kā tās uzņemsies savu, savas daļas. Tas atkal apgrūtinās mūsu lauksaimniekus un nav uh, tādas apusējības no citu puses. Kamēr tas nav uh, pilnīgi zinātniski skaidrs, mums nevajadzētu iejaukties. Asta am încheiat prima parte a dezbaterii de astăzi, a doua parte va avea... Paldies, saka priekšādātājs. Tātad pirmais debašu rauns līdz ar to ir nosēd, noslēdzies, otrais notiks pēc pēdējiem, pēdējo trīs prezentāciju noslēguma. Bet šobrīd došu vārdu atkal ekspertiem, lai viņi komentētu izteikumus, ko izteica deputāti, un lai atbildētu uz jautājumiem. Un vispirms, un turklāt gribētu lūgt viņus izteikties salīdzinoši īsi, jo mums jāsaka, jā, jāiekļaus laika grafikā, un vispirms Re, Reikovskī kungam vārds. Liels paldies priekšsādātāji! viens jautājums, uz ko es gribēju atbildēt, ir uh, lauksaimniecības tehniku izmantošana. Tātad mums visiem ir trīs reizes dienā jāēd. Jaunatīstības valstīs, ja cilvēki vienreiz dabū dienā panēst, tad viņiem ir, viņi ir ļoti laimīgi. Tātad lauksaimniecībā ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pārtiku visiem cilvēkiem. Viena lieta, ko mēs lauksaimniecībā varētu izdarīt, ir samazināt to zemes daudzumu, kuras um, dzīve vai kuras attīstību mēs eh, izjaucam eh, lauksāmnieciski to apstrādājot un tādējādi arī degradējot. Tātad mums vajadzētu izmantot tehnikas, eh, kurās tiek samazināta zemes aršana un tiek izmantota tiešā sēja. Mums vajadzētu mazāk, tātad art zemi, un pētījumi rāda, ka tādējādi arī samazinās oglekļa izmeša daudzums. Uh, Mums ir jāsaprot, ka ja zeme tiek arta dziļi, tad tiek. Uh, tad būtiski vai maksimāli palielinās CO2 izmešu daudzums. Un, protams, ka ir jāatceras, eh, ka tiek izmantot arī degviela, lai ārklu vilktu. Tieši tāpēc mums vajadzētu mazāk uh, intensīvi ārt zemi, un, protams, ka arī jāmēģina uh, savākt CO2 no atmosfēras, izmantojot fotosintēzes procesu. Mums jāatrod veids, kā zaļā virsmas daļa pēc iespējas ilgāk savāktu šo CO2 izmešu uh, apjomu un pēc iespējas ilgāk to noturētu. Tātad viena lieta, ko mēs varētu lauksaimniecībā darīt, ir pēc iespējas mazāk apstrādāt zemi, tādējādi novēršot tās degradāciju. Protams, mums arī ir jāstrādā pie augu sekas maiņas, un, un tādējādi e, pēc iespējas samazinot CO2 daudzumu un arī kopējo lauksaimniecības ietekmi uz e, kopējo izmešu apjomu. Dosim arī citiem iespēju atbildēt. Frankam Omaras kungam vārds tiek dots. Centīšos atbildēt vismaz uz dažiem no šiem jautājumiem, kas tika uzdoti saistībā ar manu prezentāciju. Pirmām kārtām tēma par to, ka tad ir lauksaimniecības loma gan problēmas ietvaros, gan risinājumu ietvaros. Dažs no jautājumiem, ko runātāji uzdeva, bija uh, par to, ka lauksaimniecība tiešām rada arī problēmu. Jā, un tā arī ir tiešām, eh, zināmā mērā, protams, jums taisnība, lopi ir bijuši, pastāvējuši kopš senseniem laikiem. Un tie vienmēr ir tikuši izmantot, un tā ir taisnība. Bet šobrīd mums jā, jādomā par to uzskaits sistēmu ko, par kuru vienošais starptautiskais klimata pārmaiņu panels un citi. Uh, runājot par eh, siltumnīca efekts izraisošo gāzu radīšanu. Bet, ja ņemam, piemēram, valsti, tādu valsti kā īrija, tad lauksiemniecības emisijas, es atvainojos, valsts kopējās emisijas kopš 90. gada ir pieauguši apmēram par 22-23%, un šajā pašā laikā lauksiemniecības emisijas ir samazinājušās, un tāpat laikā pārtiks ražošana ir pieaugusi. Līdz ar to varot teikt, ka lauksiemniecība īrijas gadījumā nav devusi papildus ieguldījumu problēmas rašanās eh, procesu procesā kopš 90. gada. Gluži otrādi lauksaimniecība radījis vairāk pārtikas, devus vairāk pārtikas, ko varējām arī eksportēt un tam līdzīgi. Līdz ar to šai ziņā varētu teikt, ka būtu gandrīz negodīgi pievērsties lauksaimniecībai kā galvenajam vaininiekam siltumnīca efektu izraisošo gāžu palielinājumā. Es piekrītu šim viedoklim, īpaši ņemot pats savu uh, pieredzi. Ja skatāmies uz īriju, no kurienes tad nāk pieaugušās emisijas, tās lielākoties nāk no transporta sektora. Milzīgs pieaugums uh, ceļu transporta jomā. Arī pieaug, uh, piemēram, distance, ko automašīnas veids pārvadājot preces. Nu, no turienes nāk emisijas lielākoties manā valstī, bet uzskaits sistēma, kas ir izveidota un par, par ko mums arī ir jārunā, rēķina emisijas arī no lauksaimniecības. Un kā jūs zinat, tad tās veido apmēram vienu ceturto daļu no kopējām emisijām. Un es domāju, tieši tāpēc mēs arī esam šeit jo kopumā šīs emisijas Eiropas Savienībā veido ļoti būtisku daļu no uh, no kopējā daudzuma. Bet jā, jāsaka, tas ir atbilstīgs jautājums. Es saprotu, ka lauksaimniekiem jāuzņems atbildība zināmā mērā. Daži no citiem jautājumiem par šo pašu jomu, piemēram, piemēram par atgramotā ieguldījumu izmašu daudzumā. Un gaļa sēšana, nu jā, pilnīgi noteikti. Eh, gaļa bieži vien nāk no, eh, emisijas bieži vien nāk no citiem iesim, nevis no dzīvniekiem, piemēram, anerobi, anaerobiskās emisijas, piemēram, no purviem un tam līdzīgi ir ļoti daudz cilvēku radītās emisijas. Tās ir emisijas, kas ir kas lielākoties rada metānu. Un tātad es saku, ka lielākoties ir šī uzskaits sistēma, par ko vienošanās ir panākta, bet kuras rezultātā tad mēs arī pievēršamies šiem atgramotājiem un viņu radītā metāna daudzumu. Vēl tika pieminēta Eiropas lauksaimniecības loma un imports no trešām valstīm kas tiek likta pretī emisijām šeit lauksaimniecībā. Jā, no vienas puses varētu teikt, ka tā ir. Un tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kad, piemēram, domājam par oglekļa pēdu vai oglekļa marķēšanu. Tas ir ļoti sarežģīts process un jādomā par visām sakām, ko tas var izraisīt. Tas ir gandrīz filozofiski rakstura jautājums. Kurš tad būs atbildīgs par emisijām? Vai tā ir tā valsts, kas ražo produktu, jeb tā, kas to patērē? Šobrīd mums ir sistēma, kur atbild, atbildīgi ir valsts, kas izmanto produktus. Nu, piemēram, tad, kad izmantojam fosilo, fosilo degvielu, tad tādā gadījumā maksā lietotāja valsts un ražotāja, piemēram, Saudārābija vai kas viņiem nav jādomā par emisiju izlīdzsvarošanu. Nu, īrija, piemēram, ražo gaļu, tā eksportē tos citām valstīm. Mums īrijā ir jāņem vērā tomēr emisijas šāds ražošanas procesā, tāpat kā valstī, kas šo gaļu pēc tam arī ēd. Un tāpēc tas ir jautājums jums, politiķiem, nevis mums ekspertiem. Jums jārisina šis jautājums kas attiec uz tādu pamatīgāku jautājumu par to, kur tad vislabāk vajadzētu ražot pārtiku to pārti, kas vajadzīga planētas iedzīvotājiem. Nu, es domāju, ka galvenais ir tas, ka mums ir pēc iespējas efektīvāk jāizmanto tie resursi, kas ir mūsu rīcībā. Un jāiegūt pēc iespējas efektīvāk lauksaimniecībā, lai vismazāk uh, oglekļa intensīvi saražotu to pārtikas daudzumu. Tāpēc mums ir efektīvi jāizmanto zeme, uh, kur tiek kultivētas uh, ražas, nevis jāiesaist jaunas zemes, jaunas teritorijas. Jūs varbūt nezināt, bet gandrīz tikpat, ja ne pat vairāk, nezinu konkrētus skaļus, gandrīz tikpat emisiju no jaunas zemes uh, aparšanas un izmantošanas lauksaimniecībā kā pašreizējās lauksaimniecības darbības ietvaros. Tādi bija secinājumi ANO FCC grupai. Tātad ideja ir tāda, ka jāizmanto pašreiz izmantotā zeme un tas jādara pietiekami efektīvi. Uh, pirms mēs sākam apart jaunus laukus, jaunas teritorijas, tad nododam kultivēšanai. Kā teicu jau savā uzrunā, Eiropas lauksainiecība diezgan efektīva pārtikas apjomu, plastikas ražošanas apjomu ziņā, salīdzinot to ar siltumnīca efektu izraisošo gāžu daudzumu, kas tiek saražot šo pārtiku eh, ražojot. Atsevišķi runātāji arī vaicāja par lobbarības efektivitāti. Es domāju, ka tā ir ļoti liederīga stratēģija, ko varētu pieņemt visa lauksēmniecība, tātad šo ieguldījumu, jeb eh, barību, nu, piemēram, lopi, kas eh, barotos tikai ganībās un nevis no skābarības, tātad neizmantojot ķimikālijas, Nu, es nedodu, nesaku, ka jābaro, jāiebaro dzīvniekiem ķimikālis, lai uzlabotu efektivitāti. Nē, kad runāju par lobrības efektivitāti, tā jau ir uzlabojusies gadu gaitā. Vienkārši mums vairāk ir jāzina par to, kā dzīvnieks barāt, kā, pār, kā pārvaldīt, kā uzraudzīt šo lobrību, barošanas procesu un tam līdzīgi. Un tādā veidā varam uzlabot efektīvi, nevis, nevis obligāti izmantot ķimikālīs. Vēl citi runātāji vaicāja par to, cik reāli tad ir ar klimatu pārmaiņām saistītie dati. Nu, jāsaka, tā nav mana kompetence. Te es esmu zinātnieks, es neesmu klimatologs. Es nevaru jums tik daudz atbildēt par klimatu pārmaiņām un šiem datiem. Tur ir vajadzīgi citi eksperti. Bet zināmā mērā. Tas ir, protams, ļoti pamatots un fundamentāls punkts, ko mēs gaidām no nu, mums un kas jums kā politiķiem jādara. Es domāju, ka nenoliedzami ir fakts, ka mēs varam gūt progresu šai ziņā tikai tad, ja viss ir viensprāts, ja viss iesaistās kopīgā darbā. Un tas savukārt nozīmē, ka šobrīd varam gaidīt, ka cilvēki īstenos tikai tos risinājumus, kur ieguvējs ir abas puses. Un vērtējot tehnoloģijas, kas ir mūsu rīcībā, pie kurām šobrīd strādājam, kuras cenšamies izstrādāt, domāju, ka lielākoties jāpielā, tiešām jāstrādā pie tām tehnoloģijām, kas, kur rezultātā ieguvēs ir visas puses. Un tikai tāda veida risinājumus varam izmantot tālāk. Tikai tāda veida risinājumi varēs arī saņemt šo akceptu, piekrišanu no sabiedrības puses. Un līdz ar to nonāku pie noslēguma kur deputāti vaicāja, kādas, kā tad būtu pašreiz labākie pieejamie risinājumi, kas būtu par, kas nāk par labu visām pusēm. Nu, te ļaujiet man uh, ieskicēt dažus no tiem. Jūs vēlties to varētu saukt par efektivitātes uzlabošanu ražošanas sistēmās, jeb efektīvāku resursu izmantošanu lauksaimniecības ražošanas sistēmās, Tā ir viena lieta, es nezinu, vienalga, kā mēs to arī saucam, bet galvenais ir tas, ka mums ir jāpārvalda lauksaimniecības ražošanas sistēmas tādā veidā, kas būtu efektīvs, lai tas, ko ieguldam, ļoti efektīvi dod atdevi, maks, minimāli, ieg, ieg, minimāla, minimāls ieguldījums, maksimāla atdeve. Tātad efektīva arī slāpekļa mēslojuma izmantošana. Es domāju, ka pamatojoties uz datiem, ko redzējām, uh, bija par eh, mēslam izmantošanu īrijā, kas balstās uz ganībām. Un no šīm sistēmām varam ļoti lielu atdevi gūt, un domāju, tā būtu tāda sistēma, kas ļautu prieguvējiem kļūt visām pusēm. Un tas ir nāk par labu gan tiem, kas vēlas apkarot klimatu pārmaiņas, gan lauksaimniekiem, jo viņi mazāk eh, naudas tērētu ganībām un tam līdzīgi. Un tad es domāju, šāda veida risinājuma kategorijas ir tas, ka mums jāpievēršas. Tam jākalpo kā atslēga risinājumam šobrīd. Protams, tas nozīmē arī, ka sistēmas ir jāpārvalda ļoti uzmanīgi vienalga, vai tas ir uh, ražas, tātad lo, lopkopība vai augkopība pētniecības jautājums, kas tika uzdots. Es domāju, tas ir tas galvenais jautājums, kas jāpēta. Kāds ir šīs pārvaldības stratēģijas, kas būtu vispiemērotākas šīm jomām? Pēdējos 15-20 gados esam ļoti daudz runājuši par to, kāda tad ir šī oglekļa nodalīšana. Uh, Uh, kā tas notiek ar ganībām un citur. Un tagad šis ir jautājums jāvirz tālāk uz priekšu, jāpalielina šī nodalīšanas kapacitāte, jāparāda labāks pārvaldīšanas sistēmas, jāpielāgo šīs lauksaimniecības uh, sistēmas, šīs saimniecības risinājumiem. Domāju, un tā ir tā otra svarīgākā pieeja var uzskatīt vietni specifisku detaļu, piemēram, pākšaugu izmantošanas palielināšanu tā tālāk tā joprojām, bet pēdējais, ko gribēju pieminēt šajā saistībā, kā, kā lūpkopības speciālists eksperts, Es gribētu teikt, ka emisijas, ko, ko rāda dzīvnieki, ir salīdzinoši nelielas, un tās nevarēs tik lielā mērā samazināt klimata pārmaiņas. Mums arī nav tāda tehnoloģija šobrīd, lai tas eh, šādas emisijas samazinātu būtiskā apmērā. Es domāju, efektivitāte, ar kādā dzīvnieki izmanto lobrību, tas būs viens no risinājumiem. Es vai mēs lopus audzēsim ar normālām uh, sugu audzēšanas sistēmām, jeb varbūt ģenētiski atlasīsim uh, zināmus sugu tipus. Tas ir, protams, ļoti aizraujošs temats. Un spēja samazināt metāna emisijas no dzīvniekiem, tā ir uh, interesanta joma, bet šāda veida pasākums uh, varētu panākt, nu varbūt ne tikai ar ķimikālijām, mēs šobrīd nonākam pie tāda, tādas situācijas, kur ģeonomiskās tehnoloģijas pamazām sāk iegūt apreses, varbūt varēs kaut kādu veidu imunizācijas stratēģijas izstrādāt vai kaut kādā citā veidā šo metānu it kā izslēgt no zarnu trakta. Un tas, protams, būtu nākt par labu visām pusēm. Mēs gan samazinātu emisijas, gan uh, Eh, samazinātu metāns. Bet tas nozīmē, ka šis eh, metāns, kas šobrīd eh, dzīvniekiem ļauj saņemt šo enerģiju, ja mēs ir vajadzīgs, ja mēs varēsim samazināt enerģiju, kas dzīvniekam vajadzīga, lai tālāk sasniegt rožu sapjānu, tad samazināsim arī metānu. Nu tā ir viena no stratēģijām bet es to varētu drīzāk definēt kā tādu stratēģiju pie horizonta. Nu, varbūt pēc 15, 20 gadiem tā varētu atmaksāties, kad sāksim to īstenot, bet, nu, katrā ziņā šo iespēju nedrīkst, mēs atvainojam, ka izteicos tik gari. Paldies! Tagad es gribētu dot vārdu Kuka kungam, lai viņš atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Es tikai uh, uz dažiem atbildēšu. Uh, manā prezentācijā es mēģināju uzsvērt eh, tos dažādos labumus, kurus mēs varētu iegūt eh, pārskatot kalpei. Tātad eh, šie labumi neatiektos tikai uz klimata izmaiņu novēršanu, bet arī uz tā saucamajiem sabiedriskajiem labumiem, sabiedrības precēm. Kā Omaras kungs teica, viens no tūlītējiem ieguvumiem būtu visu visu ieliekamo lietu vai visu ieliekamo faktoru samazinājums eh, lauksaimniecības ražošanā, un tādējādi mēs samazinātu piesārņojumu un arī varētu samazināt izmaksas, kas ir eh, nepieciešams, lai risinātu piesārņojumu problēmas. Tā, mēs arī samazinātu CO2 daudzumu un arī slāpekļa daudzumu, kas tiek izmantots, un, protams, tā rezultātā palielinātos bioloģiskā daudzveidība. Runājot par tā saucamo sabiedrības precēm, es nedomāju, ka pašlaik zemnieki runā šādā šādos formulējumos vai šādiem vārdiem, un ko mēs šeit varētu darīt. Tātad mums vajadzētu nodrošināt to, ka visas izmaksas zemniekiem ir saistītas ar šāda veida precēm. Uh, Un tieši tad viņi sāktu ļoti ātri sākt eh, runāt par šiem te terminiem un par šīm te lietām. Ir ļoti nepieciešams vai ir ārkārtīgi nepieciešams tas, ka zināšanas tiek nodotas no zinātniekiem, zemniekiem, menedžeriem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs pieskārāmies jautājumiem par oglekļa emisijām un par to, vai mums vajadzētu kopēju emisiju daudzumā iekļaut uh, tos produktus, kas tiek uh, importēti no ārzemēm. Tātad es gribēju teikt, ka mums nevajadzētu savus problēmas eksportēt uz ārzemēm, mums vajadzētu pārvaldīt lauksaimniecību ilgtspējīgi un vajadzētu izmantot tos resursus, kas mums ir pieejami uz vietas. Un mans pēdējais punkts, atbildot uz jautājumu par to, kāda veida lauksaimniecība mums būtu vajadzīga, šis jautājums ir ārkārtīgi grūts un nav vienas viennozīmīgas atbildes. Uh, bet es domāju, ka mums būtu nepieciešama lauksaimniecība, kas strādātu roku rokā ar dabu. Tātad mums vajadzīga lauksaimniecība, kas pati sevi tālāk atražotu. Tātad mums nevajadzītu ieguldīt daudz, lai būtiski mainītu uh, augsnes kvalitāti. Mums vajadzētu izmantot tikai tos resursus, kas mums ir uz vietas pieejami. Un pēdējais punkts. Neviens no mums šodien eh, par to nerunāja un neviens par to neuzdeva jautājumus. Eh, tātad mēs nerunājām par ūdeni un par ūdens nozīmi klimata izmaiņās. Eh, man liekas, ka šim jautājumam mēs neesam pievērsuši vajadzīgu uzmanību. Paldies! Es gribēju pateikties ekspertiem. Uh, Un tad mēs varētu turpināt ar uzklausīšanu, ar tālākām prezentācijām. Vēl mums ir atlikuši daži eksperti. Gribēju pateikties viņiem par to, ka viņi šeit ir ieradušies. Un kā pirmo runātāju es gribētu lūgt Sadovski kungu, kas runās par klimata izmaiņu scenārijiem Eiropas lauksaimniecībai un KLP politikas iespējām. Tātad lūdzu vārds Sadovski kungam. Chwileczkę, panie przewodniczący, już się tylko spróbuję. E, Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad es sākšu ar savu prezentāciju. Es gribēju pateikties par ielūgumu uzstāties šajā sanāksmē. Es negribu noslēpt faktu, uh, ka tad, kad mēs uzklausām visus e, iepriekš minētos argumentus, ka joprojām pastāvēs kaut kāds skepticisms e, attiecībā uz tām atbildēm, ko mēs varam dzirdēt, un tas ir tikai dabīgi. Jo man liekas, ka, ka mums ir jāpievērš e, uzmanība, runājot tieši par ilgspējīgu attīstību, klimata variācijām. Ir skaidrs, ka klimats mainās kaut kādos noteiktos laika periodos. Un mēs pašlaik runājam par iespējamo risku novēršanu tieši lauksaimniecības jomā. Tātad mēs saņēmām ļoti detalizētu informāciju jau šodien par šo jautājumu. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas karti, Un tad mēs varam redzēt, ka ir lietas, eh, kas pievērš mūsu uzmanību šajā sakarā. Piemēram, šeit mēs varam redzēt eh, izmaiņu kopējā nokrišņu daudzumā pēdējā, eh, pēdējos simts gados. Un šeit mēs redzam, ka ir noteikts, noteikta tendence, Un ir skaidrs, ka arī šī tendence nākotnē mainīsies. Uh, piemēram, ja mēs skatāmies uz ziemeļiem, tad situācija ir pilnīgi atšķirīga kā dienvidos. Tad dienvidos ūdens pietrūks. Šodien mēs runājām par izmešiem, un mēs mēģinājām uh, noteikt, cik liels procentuālais daudzums no šiem izmešiem nāk no lauksaimniecības. Un mēs esam atklājuši vai noteikuši, ka no lauksaimniecības nāk 9% no kopējā izmešu daudzuma. Un tagad mums būtu jāuzdod jautājums, vai lauksaimniecība patiešām ir šo te 9% pamatā, jo ir ļoti grūti noteikt, cik daudz no šiem 9% ir dabīgi radušies un cik ir radušies cilvēku darbības rezultātā. Un tāpēc mums būtu ļoti uzmanīgi jāpieiet šim jautājumam, lai uh, neizdarītu kādas lielas kļūdas. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz um, fermentāciju zarnu traktā un CO2 izmešiem un, un uz citām lietām, tad mēs saprotam, ka tā ir um, ka tā ir daļa no enerģijas aprites cikla lauksaimniecības uh, nozarei. Uh, Un ja mēs redzam, ja mēs paskatāmies uz eh, kopējo izmešu daudzumu Eiropā, tad eh, no lauksaimniecības nāk tikai 9% no siltumnīcas, eh, gā, siltumnīcas efektu ražošajām gāzēm. Un galvenie izmešu daudzumu radītāji ir citas nozares. Un tas mums būtu tad jāskatās tādā kopējā perspektīvā. Uh, Un, un jānodrošina tas, ka pēc tam mums nav jānožēlo uh, kaut kādas izdarītās izvēles. Un ja mēs runājam par uh, izmešu daudzumu samazināšanu, tad to var arī izdarīt tādā veidā, ka visiem no tā tiek labums. Piemēram, ja mēs pastamies uz McKinsey pētījumu, uh, kas tika veikts Polijā, uh, Šī pētījuma mērķis bija uh, eh, noteikti veids, kā samazināt emisiju daudzumu. Un lauksaimniecība bija viena no nozarēm, kur uh, ir iespēja samazināt uh, kopējo izmešu daudzumu par, protams, noteiktu cenu. Un ir svarīgi, protams, ņemt vērā visas iespējamās izmaksas, un ir izmaksas, kas šeit arī varbūt nav iekļautas. Ja mēs skatāmies uz klimata izmaiņu ietekmi tieši lauksaimniecības jomā, tad eh, mums jārunā par ūdens eh, deficītu, par sausuma periodiem. Mēs esam uh, šādas problēmas jau pieredzējuši. Tātad mums, jopro, mums ir jāskatās uz kopējo ūdens apsaimniekošanas efektivitāti. Eh, protams, ka radīsies arī jaunas eh, augu slimības un kaitēkļi, kas samazinās kopējo eh, ražu, piemēram, kartupeļu ražu Polijā. Un iespējams, ka Polijā, piemēram, kartupeļu uh, ražošanas produktivitāte varētu samazināties par 40%, ja klimata izmaiņas mm, turpinās pieaugt. Mēs esam arī pieredzējuši to, ka dzīvnieku veselību un dzīvnieku labklājību apdraud eh, stress, ko rada pārlieku liels karstums. Protams, ka būs arī citas izmaiņas, kas radīs labumu. Eh, šeit varētu minēt izmaiņas veģetācijas eh, veģetācijā, jo varēs audzēt augus um, jaunās vietās, kur tas pirms tam nebija iespējams, un uh, zemes, kuras, jopro, kuras līdz šim nevarēja izmantot lauksaimniecībā, tagad to varēs izmantot. Savukārt, savukārt citos reģionos vairs nevarēs audzēt noteiktus augus. Uh, tā tas varētu arī būt um, tādēļ, ka pietrūks ūdens tradicionālajās lauksaimniecības zonās. Mēs veicām simulāciju par to, kā varētu mainīties uh, kopējais um, lauksaimniecības augu ražošanas apjoms uh, līdz 2080. gadiem, salīdzinot ar 1961. līdz 1990. gadam. Tātad uh, mēs neņēmām vērā šeit uh, tos ierobežojumus, ko varētu radīt ūdens nepietiekamība un uh, mēslojuma izmantošana. Tātad šeit jūs varat redzēt eh, Eiropas karti ar uh, lauksaimniecības augu ražošanas apjomiem. Tātad, tātad šī slaidā jūs varat redzēt, kādas izmaiņas notiks uh, dienvid, Eiropas dienvidu daļā un Eiropas ziemeļu daļā. Un tad kādas ir mūsu galvenās problēmas? Politiķiem un zemniekiem būtu jāsniedz vairāk informācijas par to, ka šādas izmaiņas var notikt, ka, ka viņi labāk saprastu, kas īsti notiek šajā jomā. Protams, ka zemnieki būs tie, kurus tieši ietekmēs klimata izmaiņas. zemnieki, protams, var piemēroties, e, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas, un mums tas būtu jādara viņiem iespējams, e, nodrošinot nepieciešamos resursus un tehnoloģijas. Bet problēma bieži rodas e, tajā, ka zemnieki uh, neizprot eh, jautājumu nopietnību, ka neizprot to, ka būtu nepieciešams mainīties. Un tāpēc zemniekiem ir nepieciešama palīdzība, pastāstot, kā viņi varētu pielāgoties. Un, un kurā virzienā viņiem vajadzētu virzīties. Un tā tad mums vajadzētu pastāstīt zemniekiem par visām iespējām. Un, eh, protams, visas šīs izmaiņas būs reģionālas, un, un katrā reģionā ir kaut kādi noteikti specifiskie apstākļi. Un ir skaidrs, ka ne visas tehnoloģijas, ne visus risinājumus varēs piemērot tādā visas Eiropas līmenī. Mums jāskatās uz lietām varbūt ar nacionālā līmenī, reģionālā līmenī, Šeit es varbūt neda, dažus punktus pieminēšu tikai tātad rekomendācijas par risku novēršanu. Eh, un ja mēs vēl runājam par pielāgošanos, par adaptāciju, mm, ļoti svarīgi ir tas, kā tiek izstrādāta un ieviesta ilgtermiņa politika. Tad arī iespējams uh, raudzīties nākotnē. Uh, un varbūt domāt par 2020. Eh, gadu kā eh, kaut kādu atskaites punktu. Un līdz e, tam brīdim mums vajadzētu palielināt mūsu e, zemkopības sistēmu iespēju pielāgoties klimata izmaiņām, it īpaši tas attiecas uz ūdens e, resursu apsaimniekošanu. Tad mums arī jāpielāgo e, zemnieku saimniecību vadība tieši klimata izmaiņu radītajām sekām. Un vēl ir e, viena lieta, kas varbūt eh, netika iepriekš īpaši pieminēta. Ja mēs gribam nodrošināt lauksaimniecības ražošanu kaut kādā noteiktā līmenī nākotnē, mums ir jāatzīst, ka kādā brīdī pietrūks zemes. Un kādā brīdī radīsies Eh, sadursmes starp lauksaimniecības politiku no vienas puses un reģionālo politiku no otras puses. Un es domāju, ka nākotnē mums vajadzēs nodrošināt lielāku zemes platību, lai eh, saražot tikpat daudz produktu, kā mēs esam pieraduši redzēt jau šobrīd. Un šeit arī zinātnieki varbūt var nākt uh, palīgā, izveidojot jaunus uh, augus sugas un jaunus augus šķirnes. Uh, Un, un tas varētu uh, ietekmēt arī kopējo lauksaimniecības uh, politiku. Pašlaik man neliekas, ka uh, šīta politika spējas izveidot kaut kādus jaunus pasākumus uzreiz, lai novērstu iespējamos riskus nākotnē. Mums ir jāizveido finanšu sistēma tieši saistībā ar KLP, jo Ir skaidrs, ka vienā brīdī mums būs e, jānosaka kaut kāds atskaites punkts, ir jāstimulē vai jāveicina labu ražošanas prakšu izmantošana, lai samazinātu klimata izmaiņu risku, iestāšanās iespējamība, piemēram, izmantojot jaunus e, finanšu instrumentus, jābūt saiknei starp akadēmisko pasauli, pētniecības pasauli un reālo dzīvi. Tātad reālo dzīvi, kur tiek eh, izmantotas noteiktas lauksaimniecības tehnoloģijas. Šodien e, mēs redzam ļoti labu paraugu, kā šāda veida sadarbība varētu norisināties, jo mums visiem nāk saskarties ar vienām un tām pašām problēmām. Un man liekas, ka daudzas galvas saliktas kopā ir labāk kā viena galva. Paldies! Ei, mulțumesc domnului Sadovski. Lies, paldies, saka priekšādātājs, paldies Sadovski kungam. Viņš nākamais piektais šīs dienas eksperts ir Jans Ferhāgens. Viņš ir pētnieks no Vāgeningenas universitātes. Viņš runās ar mums par lauksaimniecības pielāgošanu klimata pārmaiņu jautājumiem un kopējās lauksaimniecības politikas uh, sekas šai saistībā. Paldies! Lielas paldies! Jā, šķiet ir e, iedarbināts iekārts. Savu prezentāciju esmu sagatavojis angļu valodā. bet varbūt var turpināt tomēr nīderlandiešu valodā. Tā tad eh, runāsim par lauksaimniecību un piemērošanos klimatu pārmaiņām. Tā ir tēma, par kuras gribēju runāt, un šodien, protams, gribu visu to saistīts ar KLP. Klimata pārmaiņas ir fenomens, kas skar visu pasauli. Un ietekme ir uh, nevienāda sadalīta e, tas skar Eiropu, citas pasaules daļas, un tās pat dažkārt vēl spēcīgāk nekā Eiropa. Tieši Āfriku, e, subsahāras reģionus. Tam jāvēlta mūsu uzmanība. Eiropā jāatšķirp starp ziemeļu un dienvidu daļu, Austrāliju, un arī šeit um, ļoti nopietni pievēršas šai problēmai. Tas ir tas, ko mēs redzam šeit attālos. Klimata pārmaiņu sekas. Tās ir gan tiešas, proti lauksaimniecības produkcijas apņoms samazinās, nokrišņi ir ļoti dažādi, tātad augstākas temperatūras un izmaiņas konkurenti nu, teiksim, izmaiņas arī samērās ar dažādiem uh, augiem, kā arī nezāles, uh, jā, vēro nezāļu daudzums. Un ir uh, arī ūdens efektivitāte. Nozīmīgs jautājums arī citas ietekmes, proti sausuma fāzes ļoti nelabvēlīgi laika apstākļi, tādi kā vētras. Tās ir uh, tieši saistītas ar šo uh, problēmu, kā arī, piemēram, jūras līmeņa celšanās un sāls ūdens uh, izplatās plašāk un ietekmē lauksaimniecību, paaugstinās sāls saturs. Tātad mēs runājam ne tikai par uh, bažām, kas ir ļoti nozīmīgs, un bez tam arī cilvēks ir tāds. Uh, atbildīgs par uh, dzīvnieku un augu slimību izplatīšanos. Mainās arī augu uh, saslimšanas, un, protams, jārunā arī ir par pārtiks cenu izmaiņām. Arī ēkas tiek uh, bojātas. Ja, uh, piemēram, ir uh, krusa, un tā uh, skar siltumnīca, tad uh, siltumnīca praktiski tiek izpotīta, izpostīta. Tātad lauksaimniecība ir cieši saistīta ar klimata pārmaiņām. Tas ir katrā gadījumā sakāms. Un lauksaimniecība ir cieši saistīta ar meteoroloģiskajiem uh, apstākļiem. Tātad uh, piemērošanās un savienotās stratēģijas ir absolūti nepieciešams, ja lauksaimniecība uh, mainās uz situāciju, kas ir mainījusies. Tam ir iespējas uz atsevišķiem stratēģiem, kādas varam izvēlēties jārunā par uh, drošu klimata uh, pārmaiņu politiku. Mēs vēlamies uh, mazāku uh, emisiju līmeni. Un klimata pārmaiņas ir saistīts ar citiem fenomeniem. Piemēram, ekonomiskā, tehnoloģiskā puse, sabiedrības uh, puse, lauksaimniecības attīstība Eiropā ļoti izmainījusies pēdējo gadu laikā. Un pieeja, kādu mēs esam izvēlējušies, to mēs nevaram skatīt, klimata pārmaiņas nevaram skatīt atsevišķi, bet uh, tās jāskata kopā ar citiem fenomeniem. Un iespēja tāda, vai nu kaut ko daram savādāk, vai arī pilnīgi jauns pasākums ieviešam. Katrs lauka saimnieks uh, var, piemēram, citus augus uh, sēt, var mainīt savu ražošanu, bet tad viņš ir atkarīgs no ekonomiskiem faktoriem. Klimats ir tikai viens faktors. Uh, Nīderlandē, piemēram, ir tā, ja e, neviens nepārņem jūsu uzņēmumu, tad e, uzņēmums pārstājas strādāt. Ir arī vēl citas iespējas. Mēs daudz runājam par vīndarību, par vīnogām, vai tas e, tiek tā darīts vai nē. Nu, tas ir tāds jautājums gan ekonomiski, gan arī klimata pārmaiņu ziņā. Vai tiešām šeit būtu tādas priekšrocības arī politiķiem? tā ir nozīmīga tēma, bet viņi pieņem lēmumus citā līmenī. Es runāju par Eiropas līmeni un uh, par klimatu pārmaiņu sekām uz lauksaimniecību. Tās ir izmaiņas tirgu. Mēs uh, to esam darījuši uh, Nīderlandes ziemeļu provinču uzdevumā. Tur lauksaimniecība ir ļoti nozīmīga. Tātad jāpārdomā, vai ir vērts investēt lauksaimniecībā un turpināt to, kā izskatās uh, ražošanas iespējas, klimats, nokrišņi un tā tālāk. Un tehnoloģiskā pustā arī jāietver ir, jo mainās uh, pieprasījums. Protams, ka ir vajadzīgs tirgus, lai kaut ko ražot. Un mēs te raugāmies arī par to, kā izmainās šis pieprasījums. Ir divi scenāriji, A1 un B2. Nu, nerunāšu par detaļām. A1 ir atklātā tirgus uh, scenārijs. Nu, tas ir saistīts ar tirgus jautājumiem, un B2 ir tā ir reģionāla aizsardzība, proti protekcionisms. Mm, um, jums laikam ir grūti salasīt šos attēlus. Attēlus tie ir par Dienvidu Austrumu Franciju un Zviedriju. Dienvidu Zviedriju, tātad nulles līnija. Uh, ir otrā svītrotā līnija. Klimata uh, izmaiņas ir negatīvas kopumā visai Eiropai, bet ja jūs skatāties CO2, tad mēs konstatēsim, ka Eiropas dažās daļās mm, ietekme ir tomēr dažkārt arī pozitīva, ja jūs ietvert arī tehnoloģiskos uh, attīstības uh, eh, jautājums A1 scenārijs, tad lūdzu šeit ir līkne Tā, tas ir otrais attēls pa labi. Tātad šeit četri scenāriji no A1 līdz B2. A1 sarkans pašā augšpusē. Tas ir šis relatīvais uh, ienesīguma pārmaiņu uh, indikators uh, šajā scenārijā. Tā ir tāda milzīga ražošanas apjoma pieauguma uh, līkne, labākas šķirnes, labāka barošana, labāka tehnoloģiskā pieeja, ļoti daudz dažādu citu pozitīvu aspektu. Tieši tas, kas tika teikts par lopkopību. Tad B2. Reģionāli noslēgti pasākumi, tehnoloģiskā attīstība mazāk. Uh, um, iespējama mazāka apmaiņa par labāko praksi un tā tālāk, un mazāks uh, konkurences spiediens. Tātad, ja mēs šos divus scenārijus paraugamies un arī uz uh, ražīgumu, mm, runājam par kartupeļiem un kviešiem 1990. gadā pa kreisi 2050. gads. Nu, es neiešu līdz gadsimta beigām, tas ir pārāk tāls prognozes jautājums. Uh, Tātad A1, B2 scenāriji. Nu, atšķirības ražošanā ir ļoti būtisks, bet uh, Eiropas rietumdaļā arī ražīgums. Vācija, Nīderlanda, uh, Francija samērā pozitīvs. Tas saistīts ar tehnoloģisko attīstību un klimata pārmaiņām CO2. Ja jūs tagad to salīdzinat ar piedāvājumu un pieprasījumu, Tātad sākumā A1 atklāts tirgus, nebūs daudz imports nepieciešams. Man bija grūti to salīdzināt, bet nu, katrā gadījumā tiek vairāk producēts nekā, vairāk saražots nekā ir nepieciešams graudaugu ziņā. Un graudauga varbūt arī nav īsti nu, tas galvenais produkts, bet B2 jūs skat, redzat, ka pietrūkst ražošanas apjomu. Tas ir ļoti interesanti. Un tad tas būtu jāskata ar pasaules attīstības tendencēm kopumā. 2050. gadā B2 scenārijā būs problēmas, A1 scenārijā ne. Tas pats ir pārreikināts vēlreiz attiecībā uz kartupeļiem. Tā tad graudaugu ražošana. Kāda tad ir ražošana? Tas ir vidū, jūs redzat sarkanu un gaiši zaļu iekrāsojumu. Tāda relatīva konkurētspēja uzņēmumiem, it īpaši, kas skar uzņēmumu lielumu un arī iedzīvotāju blīvumu. Ekonomiskais apjoms, tas ir liels, plašs lauksaimniecības sektors, iedzīvotāju skaits arī ir ļoti liels, bet mēs jau nevaram ražot tikai lauksaimniecībā. Un tas ir saistīts ļoti cieši ar pētniecību un attīstību, ar visu šo uh, agro lauksaimniecības jomu, un ja jūs to vairāk sadalat, tad 2050. gadā A1 jūs redzat, ka graudaugu ražošana koncentrējas Francijā, citi arī vēl uh, ko dara, uh, ražo Eiropai, bet tas, uh, nu, Francija tad ir šī graudaugu ražotāja Eiropā. Tam, protams, ir uh, ietekme uz pārrobežu kontekstu, uz lauksaimniecības politiku dažādos reģionos. Un kartupeļu ražošanā tas vēl vairāk ir redzams. Vācija, Nīderlanda ir cieši savstarpēji saistīts. Tas ir arī reģionālās politikas jautājums, un arī šeit varētu būt problēmas. Tas bija uh, attēls Eiropas uh, līmenī. Tātad klimata pārmaiņas ir ļoti nozīmīgs dzinējspēks, bet tas nav svarīgākais. Ekstrēma sistēma, sistēma ietekme un pārsteiguma ietekme nu, val, nav īsti skaidrs, kā tas varētu lauksaimniecībā uh, atstāt ietekmi. Tagad sekas klimata pārmaiņām ir ļoti nevienmērīgi sadalītas gan visā pasaulē, gan Eiropā. Tas ir secinājums. Eiropas Savienībā A1 scenārijs ir lauksaimniecības specializējis un koncentrējis, tas ir iesakāms. Uh, Un nu, tehnoloģiskais uh, progress ir ļoti nozīmīgs, ir nepieciešama pētniecība, zinātnes attīstība, un, lai piemērotos, ir nepieciešami lauksaimnieki, valdība, privātais sektors. Ar lauksaimniekiem kopā jānosaka, kādas ir problēmas, kā jārīkojas un ko var mācīties no citiem reģioniem. Kartupeļu ražotāji Meksikā, piemēram, kā viņi cīnās pret augstākām temperatūrām, ko var darīt, apūdeņošanas uh, schēmas. Uh, vai kas cits. Arī lauksaimniecības mašīnas mainās, ir nepieciešams investīcijas, kas nozīmē, ka šī piemērošanās ir ļoti specifiska, un šī piemērošanās atstāja iespēju, iespaidu uz to, kā, piemēram, lopkopībā situācija mainās, un tā tālāk. Šobrīd mēs samērā maz zinām par to, kāda ir ietekme klimata pārmaiņām. Jārēģē uz, piemēram, arī dzīvnieku un augu slimībām, kas arī ir dārgs. Tātad, cik daudz uh, naudas nepieciešams, tas arī nav īsti skaidrs. Jautājumi ir ļoti daudz. Vai man vajadzētu kaut ko piemērot vai nē, nu nav īsti skaidrs, kāda būs šī paketa. Tātad šī piemērošanās ekonomika ir ļoti sarežģīts jautājums. Nākošais jautājums ir kopējā lauksaimniecības politika. Ir nepieciešams preces, kas būtu vidē draudzīgas, īpaši pārtiks jomā. Kā to var sasniegt, lai tas būtu tā vairāk vai mazāk robusti? Jārūpējas arī par pakalpojumu sektoru, arī par lauku vidu un uh, citiem. Ir tādas jomas, kur tas nav tas viss būtiskākais dzinējspēks, bet nu tomēr nozīmīgs. Visu jāievēro ne tikai mainītajā ražošanas, bet atī, arī patēriņa schēmā. Arī tā ir mūsu atbildība, kā mēs varētu reaģēt, ko mēs varētu darīt, ja notiek lokālā ražošana, ja tam ir ietekme. Vēl pēdējais punkts. Zinātne un pētniecība. Ļoti nozīmīgi ir to katreiz uzsākt un katreiz to, par to atgādināt. Tas ir ļoti nozīmīgs. Tas, uh, tas ir saistīts ar investīcijām, bet katreiz tas ir saistīts ar nākotni. Piemēram, desmit gadi jaunas šķirnes izstrādāšanai, tas ir ļoti ātri. Jaunās tehnoloģijas varbūt varētu pātrināt šos procesus, bet mums ir ļoti eh, koncentrētā veidā cieši jāpieliek pie, eh, jāpaliek pie šiem jautājumiem. Paldies jums par uzmanību! Îi mulțumesc domnului Verhagen. Lielas paldies, saka priekšādātājs Verhagen kungam. Nu, tagad varēsim sākt mūsu debatas. Pirmais runātājs ir Pālsens kundze. Lielas paldies priekšādātājai. Tiešām bija liels prieks klausīties ekspertus šodien. Bet gribēju pateikties arī referentu kungam Lafolkungam. Tiešām fantastiski sagatavot ziņojums, manuprāt. Domāju, ka jūs tiešām, jums ir izdevies aptvert visu kopainu un to izmantot kā tādu atspērienu punktu tālāko debašu uzsākšanu. Es domāju, tiešām tas ir lielisks darbs. Un domāju, ka mums visiem vajadzētu censties domāt līdzīgā ietvarā, līdzīgā virzienā Tātad vispirms sniegt, skatīties uz kopainu un tad iedziļināties detaļās. Ir vajadzīga šī kopaina, bez tās mēs nedrīkstam pievērsties detaļām un specifiskiem jautājumiem. Uh, Mešamniecība un lauksaimniecība, kā jūs minējāt, nav galvenā problēma, kas dod lauks klimatu pārmaiņu apkarošanas kontekstā. Nāsmu pārliecināta, ka mums vajadzētu tik ļoti pievērsties lauksaimniecībai un mešsaimniecībai un to radītajiem izmešiem. Drīzāk mums vajadzētu varbūt domāt par augsnes spēju un mežu spēju nodalīt oglekli, uzglabāt to. Domāju, ka tas ir tas svarīgākais šajā kontekstā. Un, ja paskatīsimies uz jautājumu no šādas puses, tad redzēsim, ka priekšrocību šādam domu gājienam ir ļoti daudz, ne tikai oglekļu nodalīšanas jomā, bet arī tāpēc, ka, ja virzamies tālāk, ja varam lauksaimniecību pārvald, pārvaldīt šādā veidā, tad automātiski ietaupīsim ūdeni, būs tīrāks gaiss, uzlabota bio daudzveidība. Varēsim atrisināt virkni problēmu cenšoties rast tādas lauksaimniecības metodas, kas ļautu mums aizsargāt augsni. Un, manuprāt, mums vajadzēs ļoti daudz ko atstāt arī mātes zemes ziņā. Tas ļoti svarīgi vēlamies arī atcerēties par ražošanas kapacitātes saglabāšanu. kultivējumā zeme radīs, būs daudz ienesīgāka, radīs daudz lielākas ražas, ja apkārt būs dabiska vide, dabisks biotips, mikrobioloģiskā flora un tam līdzīgi. Tātad, ja neskatāmies uz šo lielo kopainu, tad tādā gadījumā attopamies situācijā, kur cilvēki vienkārši netic šai saiknēs starp siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm un klimatu pārmaiņām. Un domāju, ka tā ir mūsu vaina. Mums ir jāskatās uz to, ka klimata pārmaiņas ir sekas, un tad mums ir jāņem vērā šī realitāte, ja gribam domāt par lauksaimniecības jebkādu nākotni. Tikai viena neliela detaļa, kas varētu radīt milzīgas pārmaiņas. Ja mēs izmantosim pašreizējās tehnikas un metodas, meža saimniecībā un lauksaimniecībā, tad tādā gadījumā šī joma varētu kļūt pašpietiekama enerģētikas jomā. Tā, piemēram, varētu nodrošināt degvielu lauksaimniecības aparatūrai, mēs varētu arī paši ražot visu mēslojumu, izmantojot ražu pārpalikums un tam līdzīgi izmantojot, piemēram, biogāzes apvienojumu ar enerģijas šūnām. Es domāju, tā visa rezultātā mēs daudz vienkāršāk varētu risināt jautājumu arī ar citiem pārpalikumiem. Tātad mums ir jāredz šī kopaina, jāredz kopējā perspektīva. Un tāpat laikā šai kopainā pēc tam varam pievērsties katrai mazai mozaīkas daļiņai kādai lauksaimniecībai būtu jābūt intensīvai, organiskai. Nu, es personīgi nedomāju, ka pašreizējās metodas neviena no tām pilnībā ir pilnībā realizējamas un turpināmas nākotnē. Es domāju, drīzāk mums ir vajadzīga tāda gudra, es pat teiktu, vieda kombinācija starp šīm metodēm, starp tehnoloģijām, pie kā strādājam, pie, starp un primitīvākām organiskām metodēm, kas tiek, tiek izmantotas jau gadu gadiem. Nu, es nedomāju, ka kāds līdz šim vispār apsvērs šādu iespēju, bet vēlreiz paldies par visiem jūsu komentāriem, saka Paulsens kundze. Lielas paldies, saka priekšādātājs Žozē Bovēku, lūdzu. Oui, je voudrais euh, revenir sur les Es gribētu atgriezties pie priekšnikumiem, kādus varētu izteikt šodien, jo es domāju, ka saistībā ar šo ziņojumu un ar to, ko teica Stefans Lefols, šis jaunais ietekmes jautājums, kas varētu vidas, eh, sociālajā un ekonomikas ziņā ietekmēt mūsu situāciju. Mēs runājot par vienu tēmu, nevaram atstāt citas novārtā. Tātad šai ekonomiskai vīzijai jābūt, un es domāju, kā mēs šodien varam parādīt, ka risinājumi nav uh, nesavienojami starp vidi un ekonomiku. Tos nevajag uh, nostatīt viens otram pretī. Jā, tā ir, ka ir sistēmas, kas ekoloģiski ir uh, izsmaļami un ekonomiski dažkārt ne, uh, uh nerentablas. Uh, es domāju, ka modeļi rūpnieciski uh, dažās uh, jomās ir uh, virzīt uz to uh, pusi. Uh, Francijas vides un uh, lauksamniecības ministrijas ir izteikušas priekšlikumus uh, par uh, daļu no lauksainiecības zemju uh, pārvēršanu par dārzeņu audzēšanu, proti no graudaugiem mēs pārējām uz dārzeņiem. Francijā mm, 236 tūkstoši uh, hektāru ir uh, dārzeņu audzēšanā. Uh, nesenā laika uh, brīdī bija 200 tūkstoši, nu, respektīvi ir samazinājušies šī ražošana. Tagad vairāk tiek uh, audzēta soja, bet mēs esam tādā ļoti sarežģītā situācijā. Mēs varam par 41% samazināt importu, pieau, palielinot par 7% dārzeņiem izmantotās augsnes un platības. Līdz ar to, tas, ko mēs zaudēsim graudaugos, to mēs iegā, uh, ie, uh, gūsim samazinājot uh, mēslojumu un uh, ar labāku CO2 uztveršanu augstnē. Tātad ir iespējams ražošanas metodas, kas ir uh, savienojams ar uh, ekonomisku ražošanu, un tā ir tā bilance, ko es gribēju uzsvērt, lai dotos tādā virzienā, kas būtu adaptīvs. Un uh, domāju, ka ļoti nozīmīgs ir arī jautājums par uh, sēklām, par ilgtermiņu, un labākais veids, kā uzlabot uh, sēklu ekonomiku un sēklu daļu, ir uh, iesaistīt uh, lauksaimniekus pētniecībā. Uh, jo tieši lauksaimnieku uh, laukus apstrādājot un viņi paši tos apstrādājot, redz visla, vislabāk un viskaidrāk, kāds seks šai politikai. Cik ierskī, kungs, tālāk? Jeśli można, ja <clears throat> trzy pytania raczej. Lielas paldies. Es gribēju uzdot trīs jautājumus, ja nu varbūt ir tādi vairāk trīs komentāri, ko gribēju izteikt. Klausoties mūsu ekspertos šodien un uzklausot arī referentu, man radās šādi jau, šāds jautājums. Kur tad ir vislielākā efektivitāte iespējama ņemot vērā, ka būs tik virkne dažādi jomi, kurā vēlamies ieguldīt? Kurā vietā gūsim vislabāko atdevu visiem finanšu ieguldījumiem? kad runā, vai te mēs runājam par pielāgošanas pasākumiem, energoefektācijas jautājumiem, lauksaimniecībā pašā. Uh, Tas ir jautājums, kas mums jāuzdiet. Kur tad būs šie finanšu ieguldījumi visienesīgākie, kur tie visvairāk dos atdevi? Un domāju, ka tā ir viena no pieejām, ko Eiropas parlaments noteikti izmantos uh, šajās debatēs. Otrs komentārs, un tātad šī intensīvā ražošana. Mums ir, protams, plaša pieredze, daudzus gadus esam uh, strādājuši uz laukiem. Zinām, kāda ir, piemēram, trūkuma intensīvai lauksaimniecībai, bet kas notiks ar šo līdzsvaru līdz starp, starp klimatu pārmaiņām un intensivitāti? Vai ir iespējams to kaut kādā veidā noregulēt, tātad šos ražošanas apjoms, kam jāpieaug, kam jānes labums, un tāpat laikā atceroties arī, ka, piemēram, organiskā lauksaimniecība nav tik ienesīga, bet tā toties vidē draudzīgāk. Mums jāskatās uz daudziem lauksaimniecības veidiem, uz dažādiem lauksaimniecības tipiem. Un efektivitāte klimata pārmaiņu kontekstā arī ir svarīgi jāskatās, vai notiek iešana pareizā virzienā. Kā ietaupīt ūdeni, piemēram, svarīgs jautājums. Es domāju, ka desmit gadu laikā esam redzējuši, cik ļoti pieaug tas lauksaimniecības apjoms, kas tieši saistīts ar organisku uh, darbību. Es domāju, ka tās tādas pārmaiņas uh, ļoti interesants, kas labi arī demonstrē, cik svarīgi ir KLP kā politika kopumā un cik ļoti svarīgi sabiedrībai, patērētājiem ir tuvoties šim dabiskajam, vidi aizsargājošajam elementam. Tātad vid, klimata pārmaiņa apkarošanas jomā viņi ir gatavi ēst šos organiskos produktus. Ir kaut kādas lietas, ko mēs varbūt mazliet ignorējam, ko esam piemirsuši šais diskusijās. Un tas ir jautājums, piemēram, par pārtikas apgādes drošību. Reizēm piemirstam, ka KLP tika sākotnē izveidots, eh, lai nodrošinātu pārtikas piegādi, un tāpēc arī esam to paturējuši daudz gadu laikā. Nu, piemēram, no polijas perspektīvas skatoties, uh, Eh, varam pastāstīt, ka 2007. gadā mazliet pēc tam bija kāds periods, kad radās problēmas ar pārtikas piegādi un pārtikas cenām. Nu, un pēkšņi šī problēma atkal sāsinājās, atkal šis jautājums parādījās avīžu virsrakstos, nu, tāpēc to nedrīkstam aizmirst kopumā. În continuare are cuvântul domnul Egniu. Tālāk Egniu kungs. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Divi pavisam ātri jautājumi. Nu, jāsaka, šeit bija ārkārtīgi biedīgs grafiks, kas tika likts mums priekšā šie briesmīgās prognozes pēc 17, 70 gadiem. Es gribēju jautāt vīram, kas šo grafiku likums priekšā, cik pārliecinās viņš ir, ka tas tiešām notiks, ņemot vērā, cik ļoti neparedzams un neusticams ir bijušas līdzinējās prognozes. Jo, ja kaut kas tāds tiešām notiks, tad mēs runājam par plašiem migrācijas viļļiem, kas no sausa klimata pārvietosies uz mitrākiem klimatiem. Vai viņš var tiešām likt roku sirds un teikt, ka tas tā notiks. Nākamais runātājs runāja par pašreizējām tendencēm poli, eh, kartu paļaudzēšanā Polijā. Nu, pašreizējās tendences pēdējos 90 gadus ir tādas, ka laiks ir, laikapstākļi ir kļuvuši vēsāki. Un uh, es nezinu, kā tas ietekmē šo uh, kartu paļaudzēšanu Polijā. Paldies! Tālāk Maginas skundzē vārds. Paldies priekšsēdētāji! Gribēju pateikties referentam par viņu paveikto darbu. Gribēju nākt klajā ar pāris ierosinājumiem, varbūt, ka uzsvars uz klimata pārmaiņām eh, novērš mūsu uzmanību no jautājuma, no reālā problemātiskā jautājuma - labas resursu pārvaldības. Es domāju, ka parlamentam jāskatās tieši uz šo jautājumu. Domāju, ka tie, kas skeptiski izturās pret klimatu pārmaiņām un tie, kas tic klimatu pārmaiņu realitātei, abas puses uzskata, ka ir vajadzīgs labi pārvaldīt resursus. Tas ir tā vienotā, tā, tā vienojušā vieta, un es domāju, ka mums jāskatās šiem vienojušiem punktiem, lai virzītos uz priekšu. Otrs punkts, un tas tas kā novērtējums. Trešais runātājs šorīt runāja par šiem plāniem plāniem, agrovidas plāniem, un jūs teicāt pareizi, ka šī, šiem plāniem it kā tomēr nav turpināmības. Reizēm viena plāna ieguvumi tūlītēji pastāv, bet tie tūli zud tikko šī, šis plāns izbeidz darbību. Nu, varbūt arī par to mums vajadzētu padomāt. Šis jautājums par augsni un kultivēšanu. Kāpēc ir tāda pretestība pret minimālo rāžu, minimālo kultivēšanu? Uh, īrijā pieredze ir ļoti dažāda, bet pilnīgi noteikti nav nekādas milzīgas, eh, at, nu, milzīga atbalsta šai, šai virzībai. Un es domāju, ka ir jābūt kaut kādu veidu iemeslam, kāpēc lauksiemnieki pretojas šāda veida ierosinājumiem. Es negribu nevienu garlaikot, bet domāju, ka mums vajadzētu ve uzsvērt, ka mēs neizmantojam zināšanas šobrīd, kas ir mūsu rīcībā, nepiemērojam tās saimniecībās. Nu, piemēram, lauksiemnieku konsultatīvie dienesti daudzās dalību valstīs šobrīd vairāk ir no nodarbo, nodarbojas ar to, kā aizpildīt veidlapas, nevis sniedz atbilstīgas konsultācijas lauksaimniekiem par pielāgošanās pasākumiem, par augsni un tam līdzīgi. Es domāju, arī tas, šis jautājums ir jārisina. Un visbeidzot, neviens nerunāja par, par ienesīgumu, par peļņu lauksaimniecībā, jo, ja zemnieki ne, neseņems peļņu, tad viņi negribēs nekur iegūt, viņiem nemaz nebūs ko ieguldēt šajos pielāgošanās pasākumos, pat tad, ja viņi zinās, kas ir jādara. Tātad varbūt gribētu dzirdēt jūs komentārus par šo jautājumu. Paldies! Un tālāk Hauslinkungs izteiks savus jautājumus. Ja, es kommt mir jetzt das Fazit. Jā, nu tas secinājums pēc šīs uzklausīšanas varētu būt tāds. Nu, atgriezīšos pie iepriekšējās diskusijas. Nu, protams, referents arī <clears throat> runās. Brīnījos par to, ka daudzi apstrīd faktus un tik uh, aizrautīgi, ja mēs uh, skatāmies uh, mērogu un analīzes tad nu redzam, ka globāli ir e, pārmaiņas, kas nav apstrīdams. Un zinātnieki to nav darījuši, un mums ir steidzami jārēģē. Un tas, kas mums ir jādara, ir saistīts ar KLP reformu. Lauksaimniecībai jāpiemēros klimata mērķiem, ko kopā esam noteikuši Eiropas e, Savienībā ir e, samazināšanas mērķi, kas ir jāsasniedz. Tiek piedāvāt dažādi modeļi. Manā skatījumā interesanti ir tas, ka e, tiek e, likts uzsvers uz to, ka ir nepieciešama ilgspējīga lauksaimniecība, tāda, kas būtu piemērota videi. Ļoti būtiski mērķi reģionos tiek nosprausti. Un nevar nu apstrīdēt to, ka intensīva lauksaimniecība atbild, e, tai jāatbild uz kritiskiem jautājumiem attiecībā uz tās klimata bilanci. Nu, lauksaimniecība ir ļoti nozīmīga. Bet mums ir jāstrādā, lai tā būtu efektīva. Un jāievēro tas, ka nākotnē būs mazāk fosilās enerģijas. Tas ir jāievēro KLP reformā. Atkarībā no tā, kā izvirsīsim mūsu prioritātes, bet es domāju, ka neievērojot uh, klimata aizsardzības aspektu un klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību, mēs nevaram ilgtermiņu lauksaimniecību uh, īstenot. Tas arī nākotnē Līdz ar to dažādās valstīs par otro pīlāru ir dažādas domas jau izteikts, un varbūt vēl pārāk plaši tas nav diskutēts, bet jārunā par to, kas detalizēti ir bijis iespējams un kā varam stiprināt šo politiku. Vēl nedaudz vajadzētu padziļināt šo jautājumu nākotnē, un es domāju, ka šis ir sākums diskusijām, kuras turpināsies, un ceru, ka referents varēs daudz ko iestrādāt savā ziņojumā un mēs dosim arī mūsu ierosinājums, un šīs diskusijas noteikti turpināsies vēl nākošo gadus. Vă mulțumesc că... Liels paldies! Nu, un tagad došu vārdu abiem ekspertiem, lai viņi reaģē uz komentāriem, kas tika izteikti. Tātad Sadauska kungs un uh, Ferhāgen kungs varētu izteikties un varbūt arī debašu sākumā mm, trīs deputāti, varā, eh, trīs eksperti varētu arī teikt kādu vārdu. Paldies, turpina Sadauska kungs. Jā, gribēju reaģēt uz tiem komentāriem, ko dzirdēju, jautājumiem, kas tika uzdoti un kas, acīm redzot, adresēt man. Pirmām kārtām par tiem vispārīgākajiem punktiem. Klimata pārmaiņas, manuprāt, ir nenoliedzams fakts. Un tā nu ir tā mācība, kas mums ir jāņem vērā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd ir redzam, ka arī Eiropas Savienības ziemeļos šobrīd, piemēram, ir lietas, ko nesam piedzīvojuši pirms tam. Nu, piemēram, dzīvnieku slimības kā tās pārvietojas. Mēs redzam, kā mainās situācija. Vai tas tā turpināsies nākotnē? Jā, protams, ir jautājumi par to. Tas nekas nav tā pilnībā skaidrs, bet, ja skatāmies uz lauksaimniecības politiku Eiropas Savienībā, tad būtisks jautājums jāuzdod par augsnes aizsardzību. Šobrīd nav augsnes aizsardzības stratēģijas Eiropā. Esam redzējuši, kā augsne degradējas, kā degradējas ūdens resursi. Eiropas ziemeļos īpaši nu, piemēram, rūpniecības rezultātā un tam līdzīgi. Tas ir ļoti svarīgi, ja domājam par pietiekamu augsnes auglības līmeņu sagada, saglabāšanu. Tik uzdots jautājums, kur būtu visefektīvāk investēt līdzekļus. Nu, tīri finansiāli. Nu, domāju, ka būtiskākā joma būtu transports. Transports ir tā joma, kur iespējams panākt būtiskus samazinājums. Ļoti grūti varbūt to saprast, samierināties ar to. Jo transportā apmēri ir milzīgi. Tik uzdots arī jautājums par ražošanas apmēriem. Nu, piemēram, ja skatāmies uz situāciju kopumā, tad redzam, ka laika gaitā ražošanas apjomu būtu jā, būs jāpalielina uz pusi. Ja runājam par attīstības pasauli un jau attīstīto pasauli, tad ļoti svarīgs jautājums ir ūdens ekonomija. Jo apūdeņošana lauksaimniecībai vienmēr būs ļoti svarīgs jautājums, bet ja mēs nepārvaldīsim ūdens resursus, to šķērdēsim, tad tā visa rezultātā tas varēs, varētu ļoti negatīvi ietekmēt apūdeņošanas uh, situāciju lauksaimniecības nolūkiem. Pārtiks apgādes drošība, jā, arī tas ir jautājums, ko nedrīkstam aizmirst, jums taisnība. Tik uzdots jautājums, kā, vai šīs sekas ir reāls vai nē. Un tāpēc tas, ka šajās diskusijās, eh, eh, ko apskatām, ir nevis konkrēts projekcijas vai prognozes, bet drīzāk scenārija, iespējamie scenāriji kur ņemam vērā vienu vai otru attīstības iespēju. Tāpēc eh, faktiski tiešām šīs nav prognozes, tās, ko liek jums priekšā, nav prognozes. Zinātne var rēķināties tikai ar faktiem, ar faktiem, kas ir tās rīcībā, uh, Un, ne, un tā nevar izteikt nekādus minējumus. Mēs varam tikai paredzēt iespējamos attīstības virzienus. Un to ir vairāki. Nu, piemēram, tāpat tas attiec tieši uz kartupeļa audzēšanu. Esam redzējuši pārmaiņas kartupeļu ražās, un tās var sasaistīt arī ar klimatu pārmaiņām. Paldies, nākamais runātājs Ferhāgen kungs. Paldies! Daži jautājumi tika tiešām uzdot arī man. Nu, centīšos uz tiem atbildēt. Tik uzdos jautājums par nākotni. Kā, ko tad nākotni nesīs lauksaimniecībai? Nu, tas ir ārkārtīgi grūts jautājums, protams, bet pirmie pētījumi, mūsu pētījumi liecina, ka ka pastāv atšķirības starp lauksaimniecību, kuras pamatos ir tikai ražošana, nepieciešamība ražot, un otra lauksaimniecība, kuras ietvaros tiek ņemt vērā gan preces, gan pakalpojumi. Protams, lauksaimniecība veido būtisku tausaimniecības daļu, tā veido būtisku daļu arī tīri, nu, tādai atpūtas, atpūtas ziņā. Pieejas vienmēr būs atšķirīgas, un tomēr tās savā starpā, zināmā mērā, papildina vienu otru. Uh, lauksaimniecība pielā, ir jāpielāgo, nu, un nu, pēc tam varam domāt par to, kā mazināt klimata pārmaiņas. Tātad šie jautājumi jāsasaista. Klimata pārmaiņa apkarošanas eh, centieni pievērsīsies vairāk intensīvajai lauksaimniecībai. Un tā ir atšķirīga no šīs multifunkcionālās lauksaimniecības metodas. Pieejas būs atšķirīgas. Bet tad, in, jo intensīvāk lauksaimniecība, jo vairāk jādomā par, jo vairāk iespējams potenciāli mazināt ietekmi uz vidi. Nu, pielāgojuma pasākumi arī, ir, arī būs vajadzīgi. Nu, piemēram, Nīderlandē ir lauksaimnieki, kas vēlas ražot pašu savu enerģiju. Un tādā veidā atvērt arī pašu savu enerģijas tirgu. Uh, Esam redzējuši, ka problēmas rodas, piemēram, eh, piensaimniekiem, un viņi ļoti aktīvi iesaistījušies šobrīd risinājumu meklēšanā. Eh, Pašreizies tehnoloģijas nav, netiek pilnībā izmantotas liktas lietā. Tehnoloģijas ir pieejamas, bet tās nevienmēr eh, tiek izmantotas ideālā vai optimālā veidā. Nīderlandē, piemēram, ražošana siltumnīcās, stikla siltumnīcās eh, notiek ļoti bieži, ļoti, bet tas prasa, protams, investīcijas. Un te mēs nerunājam tik daudz par intensīvu vai kādu citu lauksaimniecību. Tas ir jautājums, eh, kur mums jārada, cik efektīvi šī lauksaimniecība tiek organizēta, cik, kā tiek aizsargāt dabas resursi, zeme, kā tiek izmantots finansējums, pārtiks piegādes drošība. Jā, tas jautājums arī šajos scenārijos diezgan uh, redzams. Nu, piemēram, īpaši runājam par kopējo tirgu, par cenām pasaules tirgu, piemēram. Nu, un sekas, ko varat izjust konkrētais zemnieks, konkrēt, katra scenārija gadījumā ir atšķirīgs, jo jāsaka pamatojums, kā jau teicu, starp A1 un B2 scenārijiem ir atšķirīgs. Nu, un eh, parlaments jau droši vien skatīsies uz šiem jautājumiem globālā kontekstā. Negribu iedzināties tādu klimatu pārmaiņu jomā, neesmu eksperts šai ziņā. Par klimatu pārmaiņu seku mazināšanu, nu jā, domāju, klausēmniecībā šeit ir liels potenciāls. No, tur, kur, no kurienes es nāku, tur mēs ļoti daudz domājam par dabas saglabāšanu, par vidas saglabāšanu un aizsardzību. Domājam par mežiem, par purvājiem un tam līdzīgi. Nu, un, protams, tad ir tādas lietas, kas ir tikai loģiskas, nu, piemēram, augsnes kultivēšana. Kultivēšana nulles līmenī ir ļoti interesanta metodoloģija. Bet domāju, ka to būtu ļoti grūti kvantificēt. Un tad arī ir tādi elementi, kas nav pastāvīgi šī procesa ietvaros. Nu, piemēram, ja runājam par faktiskajām maršanas metodēm, lauku apstrādes metodēm un tam līdzīgi. Pastāv jautājums, protams, arī par lauksaimniecības praksi. Atsevišķa lauksaimniecības praksa tiek uh, tātad veicināta, citai, cita atkal nē, nu tas viss ir atk atkarīgs no katras konkrētās valsts un reģiona. Paldies! Un tālāk, saka priekšsādātājs, vēlos dot vārdu rīta Eh, rītu pirmās daļas ekspertiem, ja viņi vēlētos izteikties. Lūdzu. Es gribēju atbalstīt to, eh, to, ko teica kāds cits runātājs par ierobežoto ūdens daudzumu. Ja mēs runājam par ūdens ciklu, par slāpekļu ciklu un CO2 ciklus, visi šie cikli ir savstarpēji saistīti. Un ja mēs aram zemi, tad visi šie cikli tiek izjaukti. Man liekas, ka ūdens e, drīz kļūs varbūt par lielāku problēmu nekā CO2 problēma. E, un ja mēs runājam par oglekli un fotosintēzi, tad šie divi elementi ir saistīti ar ūdeni e, augsnē. Ja mēs tagad pievēršamies slāpekļu mēslojumam, tad, ja mēs izmantojam sintētiskos, sintētisko mēslojumu, tad atmosfērā nonāk 1,2 tonnas slāpekļa. Un tad mums ir jāizmanto kaut kādas metodes, lai šo te slāpekli atgūtu atpakaļ un, un veicinātu ražošanu. Tāpēc mums vajadzētu vairāk audzēt pākšaugus un līdzīgus augus. ASV e, ir paziņojusi, ka bioloģiskā lauksaimniecība varētu atbalstīt uh, varētu pabarot 4 miljardus cilvēku. Savukārt pašlaik mums ir daudz lielāks pabarojamo cilvēku skaits, ko var izdarīt tikai pateicoties slāpekļu mēslojumam. Eh, slāpekļu mēslojums palielina augu produktivitāti, bet ir arī negatīvi efekti, jo, piemēram, tiek piesārņots ūdens. Otkārt, eh, pasaulē ir 29% sauszemes un 71% uh, salsūdens, un tikai neliela daļa no sauszemes ir apstrādājama. Tātad mums ir ierobežots zemes daudzums, lai pabarotu visus pasaules iedzīvotājus, kuru skaits palielinās par 1,2% katru gadu. Tātad mums visa ražošana jābalsta uz esošo āram zemi, un tāpēc resursi jāizmanto daudz efektīvāk. Tad mums jau visu laiku ir jāpalielina pārtiks ražošanas apjoms, lai pabarotu visus cilvēkus. Un ja mēs to vēlamies izdarīt, tad jaunajām politikām jābūt ilgspējīgām. Un ja mēs runājam par strādāšanu kopā kā komandai, un, un ir skaidrs, ka kopā strādājot mēs panāksim vairāk. Ekspertiem šeit ir jādod savs devums, politiķiem, tāpat arī zemniekiem un arī patērētājiem. Tātad visiem jāsanāk kopā un jārisina visas problēmas, kas ir saistītas ar pārtikas un e, enerģiju, energoresursu um, nodrošinātību. Un tad mēs visi jutīsimies daudz labāk un, un drošāk. Uh, š, atgriežoties pie jautājuma par uh, pretestību pret nulles kultivēšanu. Uh, Šeit, eh, protams, nāk saskarties ar dažiem riskiem, kas ir, nu, varbūt sākotnēji redzami, bet jo vairāk zemnieks strādā ar šo te metodi, jo labāk to pieņem. Protams, šeit mums ir jārunā par uztveres problēmām, par kultūras e, problēmām, un lielākais šķērslis šeit ir tāds mentālais bloks, kas bloks smadzenēs, kas neļauj izmantot šīs ilgspējīgās sistēmas jo, piemēram, varbūt kaimiņi kritizēs un tā tālāk, tad mums ir jāatrod veids, kā mēs varētu izveidot jaunas tehnoloģijas, kā izmantot jaunu aprīkojumu, kā labāk pārvaldīt visu. Mēs visi esam cilvēki un, un, un nekas tur nav ļauns, ja mēs uzlabojam savas prasmes. Lauksaimniecības subsīdijas gan ASV, gan uh, Eiropas Savienībā atbalsta uh, konvencionālās parastās zemes apstrādes metodes. Man liekas, ka mums būtu jāmaina šīs politikas, lai liktu lielāku uzsvaru uz uh, saglabāšanu un ekosistēmas pakalpojumiem. Šāda lauksaimniecība būtu daudz ilgspējīgāka un ir uh, e, svarīgi, aizvien kļūst svarīgāk, ka mēs to daram, ņemot vērā mm, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu. Uh, Un par to bieži nedomā, jo cilvēku skaits pieaug un mums ir ierobežots resursu skaits. Un, un ja mēs par šīm lietām nedomāsim, tad mūsu civilizācijai, mūsu cilvēku skaitam tiks nodarīts kaitējums. Paldies ekspertiem. Tagad došu vārdu uh, Lefola kungam par gala secinājumiem. Domāju, ka diskusijas bija ļoti uh, bagātīgs, auglīgs, un kā jūs to izdarījāt, es arī gribētu pateikties mūsu ekspertiem, kas ieradās šodien no rīta. Un viņi e, pēc iespējas skaidri runāja par izaicinājumiem un par to, kāda ir iespējama risinājuma. Paldies arī visiem lauksaimniecības komitejas deputātiem par viņu izteiktajiem vārdiem. Gribētu tikai uh, tās bažas kliedēt, kādas ir tiem, kas ir skeptiski par klimatu pārmaiņām. Katreiz ir tādi skeptiķi. Uh, kad uh, tiek uzdot jautājumi, kas ir nozīmīgi. Bet tā kā tas jau tika teikts, ir tādi ele objektīvi elementi, ja jūs doties uz uh, klusā okadmānu uh, salām, viņi redz, ka uh, ūdens ceļas Bangladešā jāpieņem lēmumu, lai novērstu to, uh, ka iedzīvotāji tik vienkārši applūdināti, ja jūs paskatīsieties uz to, kas notiek uh, Eiropas dienvidos un Spānijā, un to varēja paredzēt, par, redzēt arī uh, Eksperti teiktajā temperatūra eh, ceļas un sausums un zemes sausums ir ārkārtīgi pieaudzis. Tāpat arī Grieķijā. Mēs nevaram de, uh, izlikties, ka nekas nenotiktu. Es nejokoju, uh, un es atsaucos uh, arī uz to teikto par dinozauriem. Tas, nu, dinozauri izzuda tādēļ, ka viņi nezināja, kā pretoties. Un uh, mēs vēlamies novērst tādu situāciju. Jautājums ir tāds, vai mēs rīkosimies. Uh, kā dinozauri, neko nedarīsim un pazudusim, jeb arī mēģināsim atrast risinājumu, lai turpinātu. Viena lieta ir skaidra. Planēta turpinās griezties. Vai nu mēs būsim uz planētas vai nē? Un tas ir nedaudz tā, lai runātu par šo problēmu. Magīnes kundze teica, ka pa, papildus šim jautājumam. Jā, nu ir tas uh, skeptiskais elements, bet es uh, jau no paša sākuma runāju par to, ka. Mm, zemes sasilšana, par to ir jārunā, risinot visus jautājumus kopumā, kā mēs ražojam lauksaimniecībā nopietnā līmenī, lai a, atbilstu pārtiks piegāžu drošībām un lai saglabātu tos resursus, kāda ir lauksaimniecības radošanas bāze. Es jau teicu, lauksaimniecība ir tas sektors, kas ir a, ar visu dzīvo kontaktā. Tas ir šis sektors. A, kas var viskoherentāko atbildes sniegt, lai anticipētu to, kāda mūs rītdienas attīstības modeļa. Tas nozīmē anticipēt eh, šo ilgtspējīgu mūsu spēju to attīstīt un rīt dot atbildes mūsu bērniem un mazbērniem. Viss tas, kas tika teikts, atsaukšos kā postulātu uz uh, to, ka nu, ir nepieciešama globāla pieeja. Nu, nevaram vairs kā sākumā tikai direktīvu pēc direktīvas un jautājumi vien pēc otru risinām. Arī šie eksperti to teica, ieguvējs ieguvējs princips jāpielieto. Lauksaimniecīgi iegūst, ja samazina izmaksas un sabiedrība iegūst, ja mēs. Uh, saglabājam visu to, kas ir eh, dabas resursu bagātība, biodaudzveidība. Par to tika daudz, netipi, netika daudz runāts, bet tas ir ļoti nozīmīgs. Un eh, dabas resursi, ūdens jautājums ir ļoti būtisks. Un šajā visu jautājumu. Ah, kombinēšanā ir jāstrādā. Mēs runājam par tehnoloģiju, par eh, augsnes saglabāšanu, par precīzu uh, lauksaimniecību. Un no vienas puses tas uh, ļauj oglekli uh, uzkrāt un saglabāt. Un Eiropas līmenī. Un pirmo reizi es, mēs par mežiem runājam kā par to ļoti nozīmīgo efektu. Mums ir nepieciešama Eiropas politika šajā jomā. Un tajā pašā laikā ir jābūt šai apziņai, kā lauksaimniecības politika. Es eh, tikko ar kolēģi diskutēju par to, <clears throat> kā lauksaimniecības politika var palīdzēt šo eh, ekoloģisko pārēju eh, pārvarēt. Mums ir jārunā par problēmām, un tikko runājām par to, ir jāpieņem lēmums, noteiktā lēma par proporcionālu lauksaimniecību. Kā jūs veicināsiet šādu, kā jūs atbildēsiet uz izaicinājumiem? Mēs esam interesēti to darīt jo uh, pilsoņi politiski uh, vērtēs lauksaimniecības un politikas kopumā spēju. Atbalstot to, ja mēs dosim uh, atbildes politiskā globālā līmenī, un tas ir arī iemesls, kādēļ šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Tās tikai tagad sākas. Tas, par ko mēs runājam, atver uh, perspektīvas uh, diskusijā par KLP līdz 2013. gadam un pēc tā Diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Esmu ļoti gandrīz par to, ka šīs diskusijas bija šodien no rīta. Un, protams, ka ceru, ka lieta turpināsies un ka mēs šajā ziņojumā patiesi tādas uh, lauksaimniecības perspektīvas varēsim iezīmēt lauksaimniecībai un uh, sabiedrībai kopumā. Paldies! Ar to mēs varētu arī beigt uzklausīšanu man liekas, ka šī uzklausīšana bija ārkārtīgi auglīga. Viss, par ko mēs šodien runājām, patiešām eh, uzlabos eh, gala ziņojuma kvalitāti. Es gribēju jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. februāris 12. dienā un eh, balsojums par ziņojumu.